Eiropas pilsoņi, Eiropas institūcijas. Atcerēsieties, ka 4. jūlijā šogad parlaments uh, pieņēma rezolūciju par elektronisko masu novērošanu, attiec, kas tika īstenot pret Eiropas Savienības pilsoņiem un deva uzdevumu mūsu komitejai īstenot uh, padziļinātu uh, izmeklēšanu, sadarbojoties ar nacionālajiem parlamentiem un ES ASV ekspertiem un uh, gada beigās uh, sniegt ziņojumu. Un tas bija citāts no šīs rezolūcijas. Mēs esam gatavi sadarboties ar uh, atbildī, citām atbildīgiem komitejām, AFET, INTA, kā arī ar delegāciju attiecībām ar ASV, kas ir Eiropas parlamentā. Un tad mēs, protams, arī esam atvērti kolēģiem un cita, citām komitejām nacionālajiem parlamentiem, kas arī e, savā darbā skata šo prizmu jautājumu. Un šī diskusija būs e, atvērta arī Eiropas Savienības pilsoņiem, tāpēc, ka galvenais e, jautājums šeit ir e, Eiropas Savienības pilsoņu tiesības, e, tad, kad e, notiek masveida elektroniskā novērošana. Kā Liba komiteja to apstiprināja, Klots Morājas ir iecelts par eh, referentu un viņa iecelšanu atbalstījām šorīt. Un mums ir mazāk kā četri mēneši, lai veiktu šo izmeklēšanu, jo mēs jau tuvojamies mūsu sasaukuma beigām un katra minūte ir svarīga. Tā, lai mēs varētu nobalsot decembrī par ziņojumu un plenārsēdē mēs varēsim balsot uh, janvārī. Es gribētu paziņot, ka no Vācijas ir uh, ieradusies filmēšanas komanda, Indija film, un viņi ir saņēmuši atļauju filmēt uh, šo sanāksmi, jo viņi uh, filmē Davida Bērneta dokumentāro filmu par Eiropas Savienības likumdošanas procesu par datu aizsardzību. Un šī filma tiks pabeigta um, sasaukuma beigās, un viņi ir sekojuši mūsu darbam jau kopš 2012. gada janvāra, uh, cieši sekojot soli pa solim mūsu darbam ceļā uz jaunu regulu. Un tas ir dataisardzības dokumentu kopums, kur skata šī te Libe komiteja. Un viņi jau ir filmējuši daudz no mūsu sanāksmēm un turpinās to darīt arī šodien. Un tagad ķersimies pie pirmās sesijas. Šeit būs runa par uh, um, to, ka mēs uzklausīsim uh, preses pārstāvis un izmeklēšanos žurnālistus, kuri ir spēlējuši ļoti svarīgu lomu uh, šīs informācijas atklāšanā un publiskošanā. Šajā sesijā mēs uzklausīsim dažus no viņiem. Uh, pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja, Liba komiteja ir atbildīga par Eiropas Savienības pilsoņu pamatiesībām, eh, tiesības uz privātumu, eh, vārda brīvību un eh, vēršanos tiesā ir pamatiesības saskaņā ar Eiropas Savienības pamatiesību konvenciju un arī uh, Uh, pamatiesību hartu Lisabonas līgumā. Tāpēc mēs uh, ar prieku sveicam mūsu viesus, kas ir iedušies šo pēcpusdienu vispirms uh, Žaku Polorū. Sveicu jūs, viņš ir žurnālists no prestižās Le Monde avīzes. Un Le Monde publicēja informāciju uh, par dažādu veidu elektronisko datu vākšanu. Sveicu arī Čeikobu Aplbaumu, kas arī ir izmeklējošais žurnālists, dator programmu izstrādātājs un uh, pētnieks datordrošības jomā uh, TOR projekta ietvaros. Un ar videokonferenci sazināsimies ar uh, viņu, jo viņš nevarēja piedalīties šajā sesijā, un tas ir Alans Rūsbridžers, ar kuru sazināsimies ar videokonferences starpniecību. Viņš ir uh, Guardian News uh, galvenais redaktors, un uh, viņš uh, 4.30 pēcpusdienā tātad uh, runās ar mums uh, caur videokonferenci. Un bija paredzēta arī uh, videokonferenci ar Glenu Grīnvaldu, kurš ir labi zināms kā uh, Security and Liberty blog autors uh, The Guardian. Viņš bija uh, piekritis, ka sazināsies ar mums no Brazīlijas, bet, diemžēl, uh, šī videokonferences nevarēs uh, notikt, uh, jo Glens Grīnvalds uh, nav tātad pieejams šajā laikā. Uh, un tāpēc runāsim galvenokārt ar Alanu Rūzbridžeru. Un tagad vēlāk vēl saskaņosim uh, laika grafiku, un tagad uzklausīsim mūsu viesus, abus viesus, kas ir ieradušies, Falarūkungs un pēc tām Aplbaumkungs. Falarūkungs, lūdzu, jums vārds. No, no, I mean, what is it? Is it a point of order? Tas ir reglamenta jautājums. Tiešām? Tas tiešām ir reglamenta jautājums. Jā, es atvainojos. Man šķiet, ka daudzus no mums interesētu, kāpēc videokonference ar Glenu Grīnvaldu nevar notikt. Tas mums interesētu, kāds ir šis iemesls. Tas ir uh, laika jautājums. Cilvēks šobrīd ir Brazīlijā, un tāpēc nebija iespējams šajā laikā ar viņu sazināties. Bet mēs uh, turpināsim uh, paust mūsu interesi par šo sarunu, un tad cerams kaut kad ies, izdosies to uh, noorganizēt, bet uh, laiks mums ir ļoti svarīgs, uh, mums ir jāstrādā ātri pie šī ziņojuma, bet centīsimies vēl vēlāk ar viņu sazināties. Bet šodien mums ir trīs ļoti būtiski žurnālisti ielūgti, un tas būs pietiekami interesanti. Un sāks Falorūkungs, lūdzu. Merci de... Paldies par e, uzaicinājumu piedalīties šajā sēdē. Eh, Natālija Nigorēda, kas ir eh, avīzes Le Monde eh, vadītāja, vēlējās mm, arī paust, norādīt uz to, kāda ir žurnālistu atbildība informēt sabiedrību, kas Fra Francijā mm, arī šis jautājums par mm, izpausmes brīvība ir ļoti svarīgs. Un es šeit vēlējos pastāstīt pie tā, ko esam strādājuši pie eh, rakstu sērijas, kas mums eh, ļāva jūlija sākumā atklāt eh, pā, datu pārtvēršanas un uzkrāšanas sistēmu Francijā, kura netika ne administratīvi, ne politiski kontrolēta. Tātad eh, šī, šo izmeklēšanu mēs veicām eh, pēc eh, atklāš, atklājumiem par sistēmu prīzma un Francijā atšķirībā no ASV un Lielbritānijas visi tehniskie līdzekļi, kādi ir valsts līdzekļi rīcībā, lai pārtvērtu elektroniskos signālus, netiek koncentrēti kādā noteiktā iestādē vai vietā, kā tas ir iepriekš minētajās valstīs. Tas ir monopols, kas ir DGSE, Francijas mm, izmeklēšanas birojas, kas eh, strādā ārpus Francijas mm, bija robežām. Un eh, šī iestāde no 2005. līdz 2007. gadam strādāja ar tehniskiem līdzekļiem, kas bija pietiekami nozīmīgi. Uh, un tos finansēja parlaments. Un uh, tā, lai tos atjauninātu un varētu pārtvert mm, elektroniskos uh, komunikācijas uh, informāciju, tā lai mm, rīkotos pret elektronisko kāru un strādāt Francijas interesēs. Es uh, varbūt nedaudz izplūstu iemeslos, kāpēc Francijai šie, šie dati ir radījuši problēmas. Mums nebija jautājums par to, vai tas ir labi vai slikti, ka rietumu valstis cīnās pret terorismu. Mums jautājums bija par kontroli. Ja tomēr šī datu bāze kura uzkrāja datus pretēji tam, ko, ko tiek oficiāli, kas tiek oficiāli pateikts, uzkrāja miljoniem datu un kas tiek saglabāts vairākus gadus, nu, to ne, neizmanto tikai šī mm, spiegošanas birojas, bet uh, tiek uzskatīts, ka šī, šī datu bāze, kas ir būtiskākā uh, Francijā un kuru pārvalda dators, kas ir vissvarīgā, visbūtiskākais un visspēcīgākais eh, Francijā, izrādās, ka mm, citi, cita, cita organizācija to izmanto, un tā atrodas Francijas eh, robežu ietvaros. Un, un tieši tas arī bija mm, atklātās informācijas pamatā, par ko runājām jūlijas sākumā. Un eh, šodien pret, Francijas pret izlīkošanas dienas vai arī mm, vai arī robežu dienas, vai arī finanšu mm, pārkāpumu dienests var eh, sazināties ar DGSE, Francijas šo iestādi, un prasīt ziņas par jebkuru eh, individu. Tie var būt cilvēki, kuriem iespējams būtu sakari ar teroristiem, vai varbūt būtu kādi citi pārkāpumi, bet tajā, eh, šajā gadījumā ir jābalstās uz pieņēmumu, ka informācijas pieprasītājs rīkojas saskaņā ar eh, valsts noteikumiem. Un mm, bez eh, šiem diviem cilvēkiem, kas sazinās, neviena cita iestāde nepārbauda mm, šo prasību pēc datiem, mm, to ievākšanu un izmantošanu. Tātad šī paralēlā sistēma bez jebkādas eh, kontroles notiek, un tā saskan ar to, kas tika atklāts eh, pateicoties eh, Snowdenam. Valsts, kas ir eh, drošības padomas locekle, ir tās rīcībā ir līdzekļi, lai pārtvērtu un uzkrātu būtisku datu apjomu, un, un atbildība ir izpildes, izpildvaras rokās to pārval, pārvaldīt. Un Francijā ir likums, kas eh, attiecās uz telefona dātu pārtveršanu. Ir iestādes, pie kurām jāvēršas policijai vai slepeniem dienestiem, tad, ja viņi vēlas eh, uzlikt noklausīšanos, un eh, šo iestādi sauc CNSS, un dati, ko uzkrāja DGSE, Otrai organizācijai CNSS nav ne e, līdzekļu, ne arī tiesību iepazīties ar šiem e, otras organizācijas datiem un datu bāzi. Jūlija sākuma atklājumi. Un paradoxālā kārtā radīja maz reakcijas un uh, Daļai šī iemesla dēļ arī es uzstājos jūs priekšā, jo pēc būtības eh, tāda valsts kā Francija, kurai ir, ir ļoti centralizētas valsts tradīcija, mēs esam piektā republika, un likās, ka tas nav nemaz tik neaptverami, ka valsts mm, izmanto šādus līdzekļus un mm, tos pareizi izmanto, un tas. Mm, savā ziņā parāda to, ka trūkst pretvaras un kontrols, un šodien mēdī aprobežojas ar vairāk tehnisku diskusiju par tehniskajiem līdzekļiem šim uh, ārējās drošības ģenerāla uh, direkcijai. Mazāk par tiesībām, tiesību jautājumu vai mm, parlamenta locekļu varu un, um, un arī pilsoņu tiesībām aizsargāt savus privātos datus, un tāpat arī valstīm un uzņēmumiem. Un šī iemesla dēļ vienīgais politiskais darbonis, kurš ir rīkojies un reaģējis, un tās ir Eiropas parlaments. Un arī šīs uh, Mm, sēdes norise to parādu, un ja parlaments mm, komitejas pastāvēšana, un ja parlaments rīkojas ar tik lielu nopietnību un tik nopietni to uztver, tas eh, arī nenozīmē to, ka viņiem būs visvairāk līdzekļu viņu rokās, tā lai ja, mm, novērstu šo pilsoniskās brīvības apdraudējumu. Es runāšu par Franciju, jo, jo Francija ir tik maz rīkojusies uz eh, šiem atklāsmēm, un arī attiecībā uz NSA kontroli un datu pārtveršanu, nu, nu, ministru komunikācijā un citur, katrai valstī ir savi līdzekļi, nu, nu mazāki gan kā ASV, ja nu visiem ir tādi lī, finanšu līdzekļi vai spēks, bet ir arī šis profilaktiskais aspekts. Uh, atturēšanas aspekts, un ja Francija mainītos un, un sāktu strīdu ar ASV, tad uh, risks būtu visai liels, ka Vašingtona mm, reaģētu. uz šādām atklāsmēm, un tieši šie dati ir tie, kas mūs ir interesējuši, tas ir darbs, kas joprojām turpinās, piemēram, uh, Mm, Francijas eh, informācijas eh, uzkrāšanas jautājums. Mēs nezinām, kādas ir pastāvošās vienošanās starp Francijas izlūkošanas dienestu un um, galvenajām telefonu kompānijām SFR, Orange, Big Free un šiem operatoriem. Mēs nezinām, vai uh, Uh, starp NSA un gal, galvenajiem uh, operatoriem Amerikā arī ir kāda vienošanās par uh, dienestu iespējām pārtvert datus, kas varētu tiem būt interesanti. Vēl ir daudz neizgaismotas informācijas, neiznāca informācijas vienīgā inform atbilde, ko guvām, bija no izlūkošanas parlamentārās delegācijas, kuras uzdevums ir uh, censties eh, kontrolēt mm, Francijas izlūkošanas dienestus un mm, šī parlamentārā grupa, jeb delegācija ir nesen izveidota kopš 2007. gada un viņam ir ierobežots pilnvaras. Piemēram, Francijas izlūkošanas dienestu vadītājiem ir uh, jautājums par komunikāciju un un ir gana maz, eh, dā, gana maz iespēju šiem eh, cilvēkiem, kas strādā eh, uzraudzīšanas komisijā, veikt kontrolas uzdevumu, jo viņi darbojas citos amatos un citās funkcijās, un es kā žurnālists, kas iztaujā dažādus uh, Uh, varas pārstāvjus, es uh, domāju, cik ļoti Francijas parlamenta locekļi tiešām domā par to, ka valsts, ka valsts izpierda vāru, lai vajadzētu būt um, plā, kā, kā, kādā līmenī viņi strādā un uh, Un, un mums kā žurnālistiem ir jāskatās šī, šī pretvara, jāveido pretvara un, un reakcijas ikreiz to parāda. Mums tiek teiks, jā, tas, nu, tas gal galā nav tik traki, un kad mēs runājam pa, ar izpildvaras pārstāvjiem, kas strādā mm, ar prezidentu vai premjerministru vai citiem augststāvošām personām izlūkošanas dienestos, kuri piekrīt uh, diskusijai. Uh, Un katru reizi viņi man ir teikuši, divas, trīs reizes, viņi saka, jūs uztraucaties veltīgi, jo būtībā cilvēki, kas nodarbojas ar masīvu datu pārtveršanu, bet būtības viņi ir republikas pārstāvji un eh, izlūkošanas dienestā noteikti ir cilvēki, kurus eh, demokrātija varbūt šie principi tik ļoti neinteresē, bet eh, pārējie pārējie atbildīgie cilvēki, kas uzrauga administrāciju, kas, kas ir pie varas, nu, tie ir uh, republikas uh, aizstāvi, un viņi nenovērsīsies no mērķiem un nenovērsīs no mērķiem šos uh, tehniskos līdzekļus, kāda ir rīcībā. Un um, šie tehniskie aspekti, tāpēc arī likums ir tik svarīgs Un šodien mēs varam pieņemt, ka šie pārtveršanas līdzekļi netiek izmantoti nekā citādi, kā tikai cīņai pret terorismu vai pret uh, ieroču izplatīšanu. Bet problēma ir tāda, ka tā kā nav kontrolas, tad jebkurā brīdī to var izmantot personiskiem vai politiskiem mērķiem, un to mēs redzējām. Nikolā Sarkozī prezidentūras laikā mēs redzējām, ka dažas lietas bija parādīja, ka tiesa uh, sistēma var tikt izmantota, tiesneši var tikt izmantot, un tad, kad nav kontrolas, tad vairs nav tiesiska valsts, tad vairs par to nevar runāt, un mums kā žurnālistiem, mums nesen uh, avī, avīzē arī bija pārmaiņas, un Un nu, avīzē, avīžu darbinieku uzdevums ir būt pilsoniskiem. Un tas nenozīmē, ka mums pret kaut ko noteikti ir jācīnās, bet mums ir jāinteresējas vienkārši par faktiem. Nav nekāds, nav runa par kādu me, mesiānismu. Mēs vācām faktus, mēs esam uzmanīgi, modri un mēs ceram, ka darbs kāds tiks eh, veikts Briselē, ko veiks parlaments, ka tas ļaus uh, nonāk pie skaidrākas apziņas, un es esmu nu, optimistiski noskaņots sa saprāta robežās, bet ir arī pesimisma aspekts. Paldies, mēs pateicamies jums par to, ka izteicāties īsi un precīzi. Appelbaum. Nākošais runātājs ir Appelbaum kungs. Lūdzu. Thanks so much for... Paldies par uzaicinājumu. Šī ir man pirmā reize, kad es uzstājos Eiropas parlamentā. Un es esmu pavadījis pēdējo desmit gadiem strādājot pie šiem jautājumiem TOR projektam un ar, strādājot ar cenzūras jautājumu. Tās ir eh, arī brīvs programma E, nodrošinājums. Pēc profesijas esmu žurnālists un arī bijis pakļauts ļoti rūpīgai izpētēji šo programmu ietvaros. Es gribētu gūt un ieskatīt plašāku viedokli, jo par Snowdonu runājot, tās, ko mēs zinām, mēs Mēs zinām, ka bija runa par spiegošanas programmu, taču sabiedrība ir mazāk zināms tas, ka Savienoto valstu izlūkošanas aģentūrai bija arī e, un e, federālām izmeklēšanas birojiem bija ir citas līdzīgas programmas, piemēram, tad, kad programma kurā cilvēki kādās korporācijās, peļņas, bezpeļņas, um, eh, um, eh, palīdza eh, valdībām, vai tie izmantot kādus likumus, uh, Eh, vai likuma grozījumus, 702 šķiet, manuprāt, bija akta numurs, un izmantojot eh, programmas tādas kā Google, Skype, Microsoft vai citas, viņiem ir sistēmas, kas ir iestrādātas viņu sistēma tīklos, kas ir slepenas, kas eh, nodarbojas ar informācijas pārtvēršanu, kas, kā ir līdzīgi prīzes programmas, vai arī kas nodarbojas ar informācijas pārtvēršanu Piemēram, FIBA sagatavo eh, es arī tā saucamo nacionālo drošības vēstuli, kurā esmu, man šķiet, pakļauts arī es tā, bet tas ir cits stāsts. Un eh, šādas darbības vispārīgi tiek uzskatīts savienotās valstīs par nekonstitucionālām, un katrai aģentūrai ir sava šāda nac, drošības eh, sastāvdaļa. Un Šeit ir runa par jebkuru, eh, jebkuriem eh, datiem, kas varētu būt uzkrāti. Par, ja mēs runājam par prizmu, tad tas nozīmē praktiski visu. Bet tas ir vairāk nekā viena programma. Prizma ietver sevi daudzas. Un Ļoti bieži tiek izmantot cits vārds eh, tiem uzņēmumiem, kas neietilpst šajā, mm, šajos ietvaros un tos dēvē, to dēvē par upstream. Jautājums ir par to, kā viss notiek tehnoloģiski. Tā nozīmē, ka ja tā var sasniegt kādu personu uh, organizācijas iekšienē, tad tiek uzraudzīta ik viena komunikācija ar šo organizāciju un tiek augšo pielādēta visa komunikācija ar šo organizāciju. Tāpat apvienotajā karalistē tika izmantota sava veida apstrīda e, sistēma par datiem, kas uh, iekļuva savienu, apvienotajā karalistē tika uzkrāta šajā tempora sistēmā, kur tā glabājās vismaz 3-4 dienas, un šeit bija runa vairs ne tikai par metadatiem, bet par visiem datiem. Šī sistēma, apvienojumā ar sistēmu kā prizma, ir tāda, kādu pasauli vēl nav redzējusi. Un tad, kad pasaulē tika atklāts ešelons, tad Es nevarēju iedomāties, ka situācija noies tik tālu, bet salīdzinājumam ešelonu ir eh, tīrie bērna, tīri bērnišķīgs hakeradinājums. Savukārt, pa, citas sistēmas ir tik tālu advancētas, ka to darbību veids balstīts uz trīs fāzu pieju. Pirmkārt, sa, sa, ad, ņemot vērā juridiskos instrumentus, treškārt, otrkārt ar augšupielādi un treškārt ar tā saucamo džīnī, kas ir viena no programmām taktiskai izmantošanai. Tas nozīmē, ka notiek ielaušanās jūsu datoru sistēmā. Saskaņā ar Vašingtonu postnesaļiem atklājumiem desmitiem tūkstošu sistēmu, kas ir tādajādi mm, apdraudētas gan ar džinī, gan ar citām programmām, kuras mm, vēl sabiedrībai nav zināmas, bet vēlāk tiks zināmas, kas ir mērtēts uz konkrētiem programmu nodrošinājumu veidiem, konkrēta veida cilvēku grupām, lai no, neatkarīgi no tā, vai cilvēki būtu vai nebūtu teroristi. Un izrādās, ka teroristi ir praktiski izņēmums. Ja ir 30 gadījumi, tad no viens, tiem, viens no tiem varētu būt terorists. Un tas var novest pie tā, ka ik viens tiek novērots un iespējams, ka viens vai divi no viņiem varētu tikt turēts aizdomās, pat neapsūdzēts terorismā. Arī tas ir eh, jāpaturprātā. Šie cilvēki ne par ko formāli nav tikuši apsūdzēti, un lielākai daļai cilvēki, kur šādā veidā tiek apsūdzēti vai, vai atrodas eh, uzraudzības ietvaros, neviens nu, no viņiem nav terorists. Taču svarīgi redzēt to, kā šīs lietas sasaistas kopā, jo šeit eh, ja mums jārunā tikai par tehnoloģiju, tad diez vai visi sapratīs, par ko mēs runājam. Drīzāk mums ir jārunā par lietām, ko cilvēki labāk saprot, piemēram, piecu signāls, signāli no Austrālijas, no Kanādas, no Jaunzēlandes, no pienotās karalistas, savienotajām valstīm, katrai ir savs nosaukums, un ir izveidota um, mm, partnerattiecība, neraugoties uz amerikāņu uh, revolūciju pret, pret Britiem šīs sistēmas darbojas kopā. Cik tas viss ir legāli, cik tas ir demokrātiski, kā tas atbalsta manas valsts intereses, man nav skaidrs, un man šķiet, ka arī Briti domā tieši tāpat. Tie, kuri ir pirmie, pirmā gada partneriem, tās ir divas sistēmas, eh, pārie ir eh, otrās kārtas partneri, vēl ir trešās kārtas partneri, bet, eh, bet, ja jūs esat trešās kārtas partners, jums ir jāsniedz zināmas informācijas daļa, lai varētu saņemt informāciju pretī, un nav īsti skaidrs, kā tas viss darbojas kopā. Bet, visbeidzot, tas tiek izmantots dažādos eh, veidos. Pastāv dažādas datubāzes ar parakstiem, eh, kur jums ir piemēram balss paraksts, eh, jūsu kādi atribūti kā e-pasta adrese, telefonnumurs, un katru reizi, kad jūs ievadāt šos, šos atribūtus jaunā iekārtā, tā automātiski pieslēdz šai sistēmai. Tā, tā, tā ir ārkārtas um, paraugu sistēma, kas tiek izveidota ik e, vienai personai uz planētas, kas tiek iestrādāta geogrāfiskās um, izsekošanas programmām. Pavisam nesen tas tika publicēts Washington Postā. Un uzraudzības dati tiek saistīti tiešā veidā, var tikt saistīti tiešā veidā ar lidojošām mašīnām, kas nogalina cilvēkus bez jebkādas tiesas. Pirmās um, divas daļas, ko es pieminēju, ir pilnībā pasīvas. Taktis, taktiskā eksploatācija nav pasīva, bet gribētu, lai jūs saprotat, kā tas darbojas. Ir cilvēki, kuri NSA ietvaros strādā pie šiem jautājumiem, viņu spējas ir dažkārt tik tiešām neticamas un, un um, ir. Uh, tādi, kas šo iestādi ir atstājuši, viņu vidū Snowdens. Bet, piemēram, pieminēšu programmu, kas sabiedrībai vēl nav sistēma, kas bija izveidota, lai NSA varētu uzlaust cilvēku dzīvesvietu tīklus. Un tas e, ir, tā ir sava veida digitālās ēras ielaušanās darbs. Tikai šeit ielaušanās notiek elektroniski. Šīs sistēmas un programmas ir satriecošas, jo tās nav demokrātiskas, tās ir slepenas un tās ir ar uzraudzīšanu. Un tie, kuri uzrauga bauda ārkārtīgi daudz uzticības un ļoti nedaudz izglītības. Lielākā daļa kongresā, piemēram, priekš viņiem eh, praktiski visiem eh, ir darbinieki, kas izdrukā ēpastus, jo viņi paši īsti nesaprot, kā tas darbojas. Un šeit izrādās ka sistēmu arhitektūra ir sagatavota tā, piemēram, ka mēs zinām, ka pastāv šifrēšanas sistēmas, man šķiet, ka tas bija parlamentā, kur bija e, e, šifrēta e, faks iekārta un uh, notika elektroniski uzbrukumi un pēc tam bija domāts, kādā veidā varētu iegūt eh, faks datus pirms eh, šifrēšanas vai iegūt atslēgu. Mēs redzam, kā mainās ekonomiskais eh, elektronisko uzbrukumu apjoms un uzbrukumu veids. Un šajos gadījumos, tad, kad notiek pārtvēršanas programmas, tad uz NSA neatiecas Eiropas likuma. Viņiem vienalga, kas ir eh, teikts Eiropas likumos. Ja tiek, ja jūs uzskatāt, ka ir eh, pamatot un saprātīgi izsekot cilvēkus aizdomās par terorismu, tad jūs uh, atļaujat arī izsekot visiem Eiropā. Tas, piemēram, notika uh, Grieķijā, kāda varēja izsekot uh, premjeram, tāpat arī parlamentu deputātiem e, un ierakstīt viņu sarunas. Un to var izmantot taiskaitā arī militārajā jomā, līdzīgi kā Vodafone incidents Grieķijā notiku. un mēs varam nonākt pie nopietna varas līdzsvaras maiņa pa, eh, pasaulē. Kā jūs sacīja, pastāv ļoti daudz sensoru visā pasaulē, un šie sensori. Un, ja jūs vizualizēsiet zemeslodi un iedomāsieties elektroniskos izstarojumus, tad sensori uh, uztver visu, tā skaitā, kas tiek izstarots pasaulē. Uh, pastāv eh, komunikācijas satelīti un tālāk pastāv satelīti ešiem satelītiem. Kā jūs domājat, ar ko tie nodarbojas? Un ja mēs uzlūkosim telefonu un internetu sistēmas, tad, kad nav iespējams piekļūt sistēmai eh, caur datu dalīšanas programmu, tad kāda ir programmas kā XKScore un Eh, kur mēs zinām, ka eh, atse, no atsevišķām vietām eh, nekādā veidā šie dati nevarētu tikt iegūti. Tomēr ir sistēmas, kas šos datus izrok no visiem elektroniskajiem signāliem, lai tos pēc tam ievadītu masīvos datu depozitārijos. Ja mēs uh, uzlūkosim šīs sistēmas kopumā, kas ir, tad mēs redzam, ka ir datu uzkrāšanas sistēmas, kas nav domāts, lai būtu lietotājiem draudzīgas, bet kas varētu tikt izmantots pilnīgi ārpus tiesiskiem no, e, nolūkiem. Un mēs, protams, nevaram atturēt cilvēks no spiegošanas, bet mēs varam samazināt šo izspiegošanas līmeni. Paldies! Paldies, Apelbaunkungs! For... Tagad ļaujiet uh, man pirms uh, sākam diskusijas informēt jūs par procedūru. 4.30, tātad pēc 45 minūtēm sāksies video konference ar mūsu trešo viesi, trešo liecinieku. Tas ir Alans Rusbridžers. Guardian News and Media vadītājs, un mums ir tātad 45 minūtes diskusijai. Es piedāvāju sākt eh, ar to, ka dodam vārdu referentam un ēnu referentiem, un tad eh, arī būs vārds deputātiem, kur varēs izteikties. Vienkārši gribu atgādināt, ka šī ir uzklausīšana. Tātad šeit mēs esam ieradušies, lai diskutētu, uzdotu konkrētus jautājumus mūsu viesiem šeit un nevis uh, spriedelēt par dažādām uh, politiskām lietām, Mm, drīzāk es aicinu jūs koncentrēties uz tām prezentācijām, kuras dzirdējām no mūsu viesiem žurnālistiem šajā uzklausīšanā, un es piedāvāju padomāt vispirms, pirms eh, izteikties. Vispirms klāts marājas referents, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies žurnālistiem, kuri ir ieradušies Viņi būtībā ir tie uh, vēsts nesēji, un mēs esam ļoti pateicīgi viņiem par uh, viņu ieguldījumu, un uzklausīsim arī Alanu Rūsbridžeru, un tā viņi arī ir tiešām šo informāciju vākuši, ko saņēma no uh, trauksmes cēlājiem, bet ir arī interesanti uzklausīt uh, viedokļus. Žaks Falaru uh, tiešām ieskandināja jaunu laikmetu savos rakstos Le Monde, un uh, līdz tam mēs nezinājām, kas notika ar prizmu, un viņš arī skatījās, kas noticis ar Eiropas pilsoņiem un ar viņu datiem, un uh, jūs uh, Le Monde slējās runājāt par uh, Francijas uh, izlūkdienesta DGSE Uh, darbību un ka viņi izspiegoja paši savus pilsoņus, un jūs runājāt arī par to, kā policija un citas aģentūras saņēma pieeju datiem, uh, kuriem uh, pieejai bija jābūt tikai izlūkdienestam, un tāpēc uh, Es at, ņemšu vērā um, priekšsēdētāju aicinājumu izteikties precīzi, un tāpēc uzdošu jautājumu. Jūs kā žurnālists uh, izvērtējāt to, kas notika Francijā, proti, ka šie dati nedrīkstēja nokrīt citu rokās, un ja tas notiek Francijā, uh, tad, protams, ka tas varētu, būt, ka tas varētu notikt arī citās dalībvalstīs. Un mūsu izmeklēšanas mērķis ir ne tikai raudzīties, kas notiek starp mums un ASV, bet uzdot jautājumu, vai tas notiek arī katrā Eiropas Savienības dalībvalstī, un vai Francijā ir juridiskais pamats, lai uh, tas kaut, kaut kas tāds notiktu, tātad jūsu izmeklēšanā un no jūsu avotiem, vai tas ir kaut kas, kas uh, ir ierasta prakse visās dalībvalstīs, vai Francijā tas ir noticis ilgu laiku, un ja tas notiek, tad vai tas notiek jau sen, uh, jau ilgi pirms Edvards Snowdens uh, cēla trauksmi par šo jautājumu. Tas ir mans jautājums jums. Uh, Le Monde uh, pārstāvim un Džekob Aklabām. Jūsu uh, teiktais bija tik bagātīgs. Tos ir tiešām ļoti būtiski. Es gribu jums uzdot ļoti daudz jautājumus, bet uzdošu tikai vienu. Tātad proporcionalitātes jautājums par visu, ko jūs teicāt. Jūs runājāt par tempūra un uh, citiem jautājumiem, kas skar manu dalību valsti, bet tikai viens jautājums. Ja tas viss notiek, Kāda ir jūsu analīze? Ko viņi dara ar šo informāciju? Kāds ir šīs uh, datu masas uh, analīzes mērķis? Kāda ir jēga investēt miljārdus eh, šajā informācijas vākšanā? vai tas ir kaut kādas komercaktivitātes dēļ, vai tas taču nevar būt saistīts tikai ar terorismu. Paldies, referenta kungs, ka jūs tik īsi izteicāties uh, un konkrēti, un tagad izteiksies ēnu referenti. Vispirms Aksels Foss. Jā, ja, vielen dank. Jā, paldies. Ja, vielen Dank für. Paldies par eh, jūsu sniegtajām ziņām un analīzi. Man arī eh, būtu interesanti uzzināt vai dzirdēt jūsu viedokli par to, cik lielā eh, mērā šī te datu pārtveršana uh, no vienas puses, ko mēs, protams, ļoti kritizējam un nevēlamies tādā apmērā, bet no otras puses arī šo datu izmantošana. Vai jūs par to varētu vēl kaut ko vairāk pateikt? Vai šie dati patiešām, nu, es to izpratu tā, ka to varētu izmantot citu valstu šantazēšanai, vai tiešām tā ir arī varbūt ekonomiskā spiegošana? Uh, un tam tie tiek izmantoti. Un varbūt vēl jūs varētu eh, dot savu vērtējumu, kā jūs domājat, vai eh, jaunajās eh, tehnoloģijas, jaunajos tehnoloģiskajos sasniegumos varbūt ir kaut kāda iespēja, kas būtu mazāk pamatiesības pārsniedzoša un pārkāpjoša, kā nodrošināt drošību jo uh, mums ir šī te uh, konfliktējošā zona starp drošību un datu aizsardzību. Tātad, vai jums ir kādas idejas pirmkārt, un otrkārt, vai šīs idejas varbūt ir arī zināmas izlūkdienestiem, uh, kuri varētu šīs uh, idejas arī izmantot, un vai šie dati parasti eh, tiešām tiek izmantot tikai noziedzības apkarošanai, vai arī jums ir um, pier, pierādījumi, ka šie dati tiek izmantoti citiem mērķiem? Paldies! Un Intveldes kundze arī Ānu referenti. Yes, Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies uh, mūsu abiem viesiem. Es ar milzīgu interesi viņus uzklausīju. Galvenais jautājums šajā izmeklēšanā noteikti būs nevis tas, cik daudz valdības zina par mums, jo varbūt būtu vieglāk nokonstatēt, ko viņi nezina par mums, bet kāpēc eh, šī te mūsu kritēriju sistēma ir izgāzusies. Man liekas, ka to arī teica Polorūkungs. Kāpēc šeit nav reakcijas? Kāpēc nav nekādas uh, sankcijas par to, ka šīs sistēmas vienkārši ir aizgājušas pašplūsmā? Uh, Un jūs šeit esat kā plašsaziņas līdzekļu pārstāvi, tāpēc es gribētu pajautāt par uh, tā ietekmi uz plašsaziņas līdzekļiem, mēdījiem, jo tas neietekmē tikai uh, pilsoņus, bet tas ietekmē arī mēdīju brīvību, kā redzējām ar uh, Guardian žurnālistu. Un kā jūsu kolēģi reaģē uz šo visu? Uh, kādas uh, ir atbildes no žurnālistu asociācijām, arotbiedrībām? Uh, vai jūs paši, piemēram, apzināties, ka jūs uzrauga, izsako varētu teikt, vai jūs saskaraties ar kaut kādu spiedienu vai vajāšanu no iestāžu puses, vai jūsu kolēģi nejūt, ka, ja, piemēram, eh, The Guardian uh, žurnālists eh, tiek vajāts, ka arī viņus varētu piemeklēt līdzīgs liktenis. Uh, Tātad, ko tas nozīmē attiecībā uz preses brīvību? Vai žurnālisti ir nobežījušies un vai uh, pāri robežām, gan Eiropā, gan arī uh, transatlantiskajā telpā varbūt būtu prātīgi žurnālistiem apkopot spēkus un uh, uzstāties kopīgi kā demokrātijas sargiem? Paldies! Liels paldies! Tagad uh, Albrecht kungs, arī ēna referents. And, uh, paldies, un paldies par šo ļoti interesanto uh, teikto, interesantajām atbildēm un piezīmēm. Man ir jautājumi jums visiem. Pirm, pirmkārt, Falorū kungs, jūs minējāt to, ka jūs vispirms gribētu uzzināt, vai ir kaut kāda kontrola, proti vai kāds kontrolē, kas notiek pareizi un kas nenotiek pareizi. Un, protams, šeit ir jautājums arī par uh, juridisko pamatu tam visam. Un mans jautājums ir, vai ir jums bijušas kaut kādas juridiskas bāžas, vai jūsu kolēģiem tādas ir bijušas, vai ir varbūt lietas, kas ir ierosināts par šīm programmām, jo ja es dzirdu par šo programmu, uh, piemēram, no juristu viedokļa, tad es redzu, ka tas viss nav savietojams ar Strasbūras tiesas lietām. Tātad uh, Francija ir parakstījusi arī pamatiesību deklarāciju, un vai tas viss ir ar to savietojams? Kā jūs to vērtējat uh, un kā tas tiek skatīts Francijā? Kā jūs risināt šos jautājumus? Mēs šeit esam Eiropas parlamentā un uh, kāpēc mēs rīkojamies, tāpēc, ka ir uh, Eiropas līgumi un pamatiesību harta. Un jautājums jums, pamatiesību harta ir saistoša, un tā būtu jātiecina varbūt uz šīm programmām arī un uz šiem izlūkdienestiem, vai tomēr nē? Kā jūs to vērtējat? your work, or if, you, if somebody looks at that. Um, and to Jacob Echo. Un uh, Jacobam Applebaumam gribētu jautāt, cik daudz jums ir zināms uh, par to, vai notiek sadarbība starp uh, šīm programmām un citiem izlūkdienestiem dalībvalstīs, vai jums ir informācija par to, jo īpaši uh, attiecībā uz šo ekskīsko programmu, kur var būt pieeja um, datiem tiešā laika režīmā virknē izlūkdienestu. Un tad jautājums par uh, tiem, kuri galu galā savāc šo informāciju. Daudzos gadījumos tie nav bijuši izlūkdienesti, bet kā jūs to uzsvērāt, uh, tie ir bijuši uh, komunikācijas dienesti. Cik daudz ir zināms par uh, juridisko ietveru, kurā uh, šādi dienesti darbojas šeit Eiropā? Piemēram, mums ir datu aizsardzības noteikumi, kas attiecas arī uz tādām kompānijām kā Yahoo un Google, ja viņi darbojas Eiropas tirgū. Cik lielā mērā uh, tiek diskutēts par uh, to, ka šie uh, datu aizsardzības noteikumi, kas pastāv uh, Eiropā, um, tātad neļautu uh, Eiropas pilsoņu, Eiropas tirgus datus uh, izpaust trešajām pusēm bez uh, attiecīga nolīguma. Šeit gribētu saņemt jūsu ieskatu par to. Paldies! Ernstas kundze, Ariānu referentu, un pēc tam pāriesim pie pārējiem deputātiem. Lūdzu, ievērojiet laiku. Uh, Jā, paldies. Paldies arī abiem uh, referentiem, uz ekspertiem. Man ir uh, divi veidi jautājumi. Uzklausot to visu, ko jūs stāstījāt, tad tiešām šķiet, ka ir sagrovis mīts, proti uh, informacionālās pašnoteikšanās mīts. Uh, Un jautājums ir arī, kā mēs tagad rīkosimies, ko tas nozīmē uh, katram individam, bet kā mēs uh, vispārīgi uh, rīkosimies šajā situācijā. Polorū kungam no Lemunda gribētu jautāt, vai vispār vēl var nodrošināt preses brīvību, kā jūs rīkojaties gadījumos, kad ir jāaizsargā avoti, vai tas vispār vēl ir iespējams. Uh, Gribēju vienkārši pajautāt, ka um, šeit taču nav runa tikai par žurnālistiem, bet uh, attiecībā uz avotu aizsardzību, kā tad ir ar tiem, kuru uh, anonimitāte ir jāsaglabā, tā ir ļoti būtiska problēma. Un kas man šeit satrauc uh, šajā sakarā, arī vispārīgi ir jājautā, vai tas kavē žurnālistu darbu, vai tagad tas ir mainījies, vai žurnālisti tagad strādā savādāk, kā žurnālisti, bet arī eh, citi, kas šeit ir iesaistīti, var nodrošināt uh, veiksmīgu darbību. Tas ir tas, kas man interesē. Otrs punkts uh, ir tas, ko minēja. Tātad attiecībā uz kontroli. Uh, dzirdot uh, visu šo globālo uzraudzību, kas ir izveidojusies, kas notiek tādos apmēros, kas mums bija vispār nepie, neiedomājami. Tad parādās jautājums par kontroli. Mēs vienmēr šeit prasām parlamentāro kontroli gan ES dalību valstīs, gan Eiropas līmenī. Uh, Mēs vēlamies, lai uh, lietas tiktu kontrolētas, lai novērstu šādas uzraudzības apjomus. Kas tad ir ar parlamentāro kontroli? Vai tas vispār ir īstenojams aplubāma kungs? Cik lielā mērā tas vispār ir iespējams vēl? Un šajā sakarā arī otrs jautājums, kas uh, tiesiski būtu jādara, lai pretotos šai attīstībai? Un eh, šīs. Uh, Eh, noklausīšanās eh, mašinēriju, kā to apturēt vai vispār ievadīt tiesiskās sliedēs, ierobežot savā veidā. Paldies, un tagad pārējie deputāti ir virkni kolēģu, kas vēlas izteikties. Lūdzu, katram divas minūtes, lai mūsu viesiem būtu laiks atbildēt uz uh, konkrētiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Vispirms, Kvējo kungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies, vispirms. Paldies. Filrūkungam un eh, laikrakstam Limonti par paveikto. Un nu, uzdot divus konkrētus jautājumus. Kuri ir saņēmēji šīm reportāžām, kam tās ir domātas. Tie ir Francijas pilsoņi, Eiropas iedzīvotāji, trešo valstu pilsoņi, gribu zināt, kādi ir Francijas sistēmas galvenie upuri. Nu, un jūs runājat par sadarbību ar Francijas policiju. Citiem, citām struktūrām arī ir iespējas um, ierasties uh, izlūka dienestā pieprasīt uh, informāciju. Uh, vai notiek eh, slepenajos dienestos katrā valstī šādai informācijai, vai nu tā tiek eksportēta uz citiem valstīm, vai mēs esam tādā scenārijā, kur nekādas kontroles nav. Tālāk eh, Apelbaum kungam. Very interesting. Uh, eh, you're briefing on new technologies and new... Paldies Apelbaum kungam par izklāstu. Tad, kad jūs uh, ieskicējāt par um, spiegošanu, ka viss tiek izspiegoti. Eh, manuprāt, tas bija Aleksandrs Heiks, kurš sacīja, ka amerikāņiem, amerikāņi eh, spiego visus. Un jūs, manuprāt, pasvītrojāt to, ka notiek um, informācijas dalīšanās starp eh, slepeniem dienestiem. Un par šifrēšanu runājot, tad, kad bija 2001. gada um, rekomendācijas par šifrēšanas paplašināšanu, lai aizsargātu pilsoņus, tad gribu šajā sakarā uzdot jautājumu, kā mēs varam pasargāt savus pilsoņus no šiem spiegošanas tīkliem. Paldies, nākošais runātājs divas minūtes. Paldies! Es runāšu Vācijā, jeb vācu valodā. Skandāli dreht sich ja eigentlich in erster Linie. Šajā skandālā, jo galvenokārt ir runa par masveida novērošanu, respektīvi par to, kādam mērķim kalpos šie savāktie dati un kas notiks eh, ar šiem datiem, eh, kas tika savākti un kur netika atrast nekādas norādes uz kriminālām darbībām. Pelurūkungs pieminēja vēl vienu punktu. Uh, kas, manuprāt, ir aktuāls ne tikai Francijā, bet arī citās dalību valstīs, proti, ka bez šī skandāla noteikti jau tāpat ir dažādi dienestu sajaukšanās, ir eh, Nacionālā dienesta policija, um, izlūkdienesti, slepenie dienesti. Um, it kā viņi strādā atsevišķi, bet šķiet, ka viņi tomēr uh, savu darbību arī sajauc. Uh, Un uh, vai jūs esat atraduši arī tādas amatpersonas, uh, uh, kas par šo jautājumu ir domājuši ne tikai tā formāli juridiski, bet domā arī par to, kāda ietekme tas ir uz sabiedrību, ja šie dienesti tiek sajaukti? Apabām kungs norādīja uz to, ka arī Eiropas parlaments tiek uh, noklausīts, un, manuprāt, eh, tas attiec ne tikai uz faksa mašīnām, faksa iekārtām, bet eh, tāpēc man arī ir jautājums, eh, cik lielā mērā mēs šeit vispār varam kaut ko noskaidrot, kādas sarunas vispār mēs varam šeit vēl vest, saņemot uh, slepenu uh, informāciju uh, šeit savos birojos, pat ja tās ir slēgtas sēdes. Uh, Jūs minējāt dažādās programmas, ar kurām tiek vākti dati par saziņu, par komunikāciju. Dažas mēs zinām, jūs nosaucāt vēl dažas, bet papildus tam noteikti vēl tiek arī vākti dati citos veidos, piemēram, pasažieru dati, lidojot ar lidmašīnu. Un vai jūs savos pētījumos esat uh, atraduši kaut kādus pierādījumus, ka šo datu vākšana kaut kā tiek, uh, tātad šie dati tiek savākt un kaut kur arī apkopoti un kombinēti, vai tie tiek savietoti ar citiem datiem. Honorevole Jakolino, divi minūti. Jakolino kungs uz divām minūtēm. Domāju, kā mūsu ekspertu un referentu skaits ir uh, nozīmīgs. Un arī žurnālistu skaits, kas nodarbojas ar izmeklēšanas darbībām, ir liels. Mēs zinām, ka runājot par organizētās noziedzības izmeklējumiem, ir eh, nozīmīga sadarbība starp struktūrām, kas cīnās pret šādu noziedzību. Afelbaumkungs eh, atsaucās uz paļ, uzticības līmeni starp dienestiem, un šīs uzticības līmenis, manuprāt, tika apšaubīts, jo šobrīd mēs zinām, kas eh, ir noticis. Sākotnējais tonis bija samērā traucīgs, tāpat tika pieminētas arī vairākas citas programmas, kā piemēram Franču eh, izlūkdienesta programma un citas, un tagad es pārēju pie sava jautājuma. Nākošajā nedēļā Romā tiksies eh, iekšlietu ministri un arī tiks skatīts, vai var garantēt līdzsvaru starp pamatiesībām un drošību. Vai jūs uzskatāt, ka eh, dalībvalstu dažādās uzraudzības programmas nav veids, kas palīdzētu rast zināma veida nacionālo suverenitāti Eiropas Savienības ietvaros. Otrais jautājums ir paredzēts apvelbaumu kungam. Kas stāv aiz Snowdena? Vai Snowdens darbojas viens pats, vai tur ir kaut kas cits? Un tālāk, priekšsēdētāji, tūlīt es beigšu savu stāšanos, vai var izvērtēt šo operāciju tādu kā prizma izmaksas. Nākošais runātājs Romēros divām minūtēm. Paldies priekšsēdētājiem! Mans jautājums saistīts ar iepriekšēju uzstāšanos, ņemot vērā šo dātu plūsmu starp slepenajiem dienestiem, ir skaidrs, ka atsevišķos gadījumos, atsevišķās valstīs mēs varam nonākt um, vislabākā solītāja rokās. Tas ir kā datu tirgus un uh, risinājums par uh, šifrēšanu, enkriptēšanu jau nozīmē to, ka atsevišķas personas individuāli to dara, bet tā nevar būt institucionāla atbilde, tāpēc, ka būtu uh, cits šo enkriptēto datu uh, tirgus. Un tas, kas vi, vieš visvairāk bažas, ir tas tā kā šīs ziņas izskanēja presē, Guardian konkrēti, kurš sacēla trauksmi par notiekošo, mēs redzam, ka šīs bažas turpinās, jo teroristi ir tikai izņēmums starp uzraudzītajiem, bet vēl var izrādīties, ka šī datu plūsma vēršas pret cīņu pret terorismu, jo mums ir jānosot tas, ka e, šis e, pasākums e, neatbilst cīņai pret terorismu. Un lai šāda cīņa būtu efektīva, tad parlamentārai kontrolē ir jābūt efektīvai. Sargentīnī kundze uz divām minūtēm lūdzu. Paldies, divi jautājumi. Pirmais Apelbaumkungs. E, ja es pareizi sapratu, šī piecats programma un dažādi etapi atbalsta viens otru, izsekojot citu valstu pilsoņus un darbojas savu likumdošanu ietvaros, vai likumdošana šeit e, nerada lielas bažas. Vai jūs varētu pakomentēt šo dienestu darbu, taiskaitā arī par uh, Eiropas Savienības dalību valstīm? Jūs pieminējāt Vāciju, piemēram. Mans otrais jautājums. Vai ir kādas norādes, ka NSA vai citas izlūkošanas aģentūras ir izspiegojušas Eiropas pilsoņu datorus, piemēram, ar botnetu vai citu tehniku palīdzību, kura man nav zināma? kāda ir pašreizējā situācija. Paldies! Paldies! Morvai kundze divas minūtes. Paldies! Par lielisko darbu, ko jūs esat paveikuši. Gribētu citēt eh, savu in, eh, citēt interviju, kuru lasīju Ungāru izdevumā ar Džordžu Konrādu, kurš, eh, Džordžu Konrādu, kurš ir Ungāru bijušais disidents, šobrīd viņš ir Eiropas komisijas priekšsēdētāja padomnieks, un viņam uzdeva jautājumu par to, kāds ir viņa viedoklis par uh, skandāls Savienotajās valstīs un Snowden lietu. Atbilde, es neesmu pārāk nobažījies par to, ka noklausās manas telefonu sarunas. Eh, tas ar mani notika regulāri sociālisma eh, laikos. Tālākais jautājums. Tā, tā, tā nebija taisnība. Jā, bet tomēr nebūtu arī pareizi iet bojā teroristu uzbrukumā. Tālāk viņš turpināja skaidrot, ka viņam nekas nesot ko e, slēpt ar šo tipisku argumentu, ka man nekas nav slēpjams. Es izlasīju šo argumentu, esmu to redzējis vairākas reizes, un tāpat ir e, plaši zināms citāts, kā, jo nu nav par to, vai jums ir vai nav Eh, vai ir kas slēpjams, bet jautājums ir par to, vai valdība kontrolē mūs vai mēs kontrolējam valdību. Un mans jautājums būtu, kā šos elementus saistīt kopā. Citiem vārdiem sakot, tas, par ko jūs runājat šodien, maz uzraudzība, kā tā ietekmē sociālās eh, kustības eh, kustības par sociālo taisnīgumu un pavisam skaidro jautājumu, ko tad lielais brālis dara ar visiem šiem datiem. Un otrais mans jautājums apvienu, savienoto valstu eh, vadība saka, ka viņi ir novērsuši 50 teroristu uzbrukums ar šīs sistēmas palīdzību. Kāda ir pareiza atbilda un ko jūs atbildētu šo jautājumu? Paldies, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētājiem uzklaušot šos eh, ziņojumus, tad eh, pārņem tāda bezspēcības sajūta, jebkas ir iespējams. Tāpēc arī ir prieks, ka Folorū kungs saka, ka mm, mūsu parlaments ir vienīgā, gandrīz vienīgā institūcija, kas pie tā vispār pievēršas. Un eh, ko jūs sagaidāt no Eiropas parlamenta? Aplabāma kungs runāja par trauksmes cēlājiem, jeb svilpas pūtējiem. Uh, kas uh, sirdsapziņas apsvērumu dēļ novēršās no darba šajā NSA, piemēram, kā jūs vērtējat šo cilvēku lomu, vai tos arī var uzskatīt tikai par spiegiem, jo varbūt viņi pat ir uh, varoņi jaunā laikmetā, kas uh, iestājas par mūsu pamatiesībām. Un vēl jūs runājāt par to, ka terorisms ir kā izņēmuma gadījums, ka tiek konstatēts tātad uh, iesaist terorismā. Un kas tad vispār tiek uh, spiegots, kādas ir šīs patiesās intereses? Un pēdējais jautājums, uh, ko varbūt jūs varētu atbildēt, kādas izmaksas ir šīm programmām? Tas jau noteikti nekas lēts nav Un uh, tur ir dažādas tehniskas iespējas, milzīgs darba apjoms, tāpēc tas man ļoti interesē, kādas ir izmaksas. Paldies, Lotras kundz, lūdzu. Divi minūtes. Merci. Uh... Divas minūtes, jā, paldies. Jūs uh, dzirdot, ir dīvaini, domājot par to, ka būs nepieciešams eh, viens mēnesis, eh, lai pārliecinātos par to, ka ir eh, Damaskā izmantoti ķīmiskie ieroči, un tomēr slaktiņš turpinās. Bet es nezinu, vai jums ir priekšstats vai kāda informācija, kas ļautu noteikta situā situācijas stāvokli, lai. Mm, noteiktu, cik uh, plašs notika šis uh, datu pārneses, uh, domāju, no kura brīža es saprotu, ka tas bija saistīts ar 11. septembri, vai jums ir kāda precīzāka informācija par lēmumu pieņemšanu, kas uh, varētu tikt par to, par lēmumu pieņemšanu un kādā veidā tas notika. Jautājums arī par sadarbības noteikumiem starp izlūkdienestiem. Daļu noteikti notiek tieši Eh, daļa komunikācijas notiek ar starpniekiem, ar uzņēmējiem vai citām aģentūrām, ar viņu star, starpniecību, vai jūs varētu sniegt tādu geogrāfisku pārskatu par eh, šādu sabie, sadarbību, kura gan nevar izslēgt eh, zināmu mm, sāncensību. Uh, Mm, kā, kādu informāciju jūs varat iegūt par šo? Par kontroli jūs eh, sakāt, ka nav mm, parlamentāras, nav administratīvas kontrolas, izpildvar tur visu savu rokās, bet tajā pašā laikā aģentūras turpina darboties, dati, datu apmaiņa joprojām notiek par informācijas apmaiņu, tiek izm, dati tiek izmantoti mm, labi vai slikti. Tā tas darbojas. Es nezinu, vai, vai, vai tas tā notiek dziļumā, bet ir kaut kāds kodols, kas nemainās eh, neatkarīgi no valdības un, un kā, kā tas viss notiek. Ir kaut kāds klusuma likums vai kā citādi. Paldies! Paldies tagad uh, Sedetins kundze. Sudanih Eurobarometru viņi. Paldies, uh, balstoties uz Eurobarometru datiem, 70% eiropiešu baidās, ka viņu personas dati varētu tikt izmantoti uh, citiem noliekiem nekā uh, tie tika sniegti vai vākti. Jūs uh, brīdinājāt, ka mums visiem vajadzētu baidīties no tā. Uh, jo visu cilvēku personas dati tiek uh, vākti un var tikt izmantoti uh, citiem mērķiem. Obama teica, ka amerikāņiem nesot uh, jābaidās, jo prizma programma neatiecas uz uh, ASV pilsoņiem. Kā tad ar Francijas iedzīvotājiem? Nebija reakcijas. Uh, Uh, par šo uzraudzības uh, informāciju. Vai tas ir tāpēc, ka francūži nav uh, satraukšies, ka viņi domā, ka izspiegoti tiek tikai amerikāņi? Un Applebaumkungs, kā jūs vērtējat, cik lielā mērā šī masveida uzraudzība tiek izmantot, lai cīnītos pret terorismu? Uh, un cik lielā mērā šie dati tiek izmantoti pilnīgi citiem mērķiem, kas galīgi nav saistīti ar terorismu apkarošanu, un ka tas ir tikai uh, iegansts, uh, lai uh, radītu uh, pasauli, kā to aprakstīja Orvēls savā grāmatā 1984. Uh, we've heard from Mr. Aponsa kungs, lūdzu. Paldies, mēs dzirdējām no Applebauma kunga, ka cilvēki tiek novēroti. Uh, un ne tikai tie, kas tiek turēti aizturē, aizdomās par uh, terorismu, vai tas attiec arī uz uh, politiskiem aktīvistiem. Citos vārdos, kāda ir kritērija, kam šī informācija tiek sniegta, vai to uzglabā drošības dienesti, vai tā tiek nodota uh, valdībām, kas tos varētu izmantot um, um, saviem mērķiem vai varbūt arī eh, darba vietu drošība ir saistīta ar šo informāciju, vai tas ir tāpēc, lai uh, cilvēks pārliecinātu kļūt par informantiem, varbūt tādus nevainīgus cilvēkus, kas vienkārši ir saistīti uh, dažādu apstākļu vai radniecības dēļ, pilnīgi nejauši, vai dati uh, Mm, kādreiz tiek nodoti autokrātiskām valdībām, kas eh, ir vērsušies pret saviem oponentiem, vai to dara joprojām, vai dati tiek izmantoti nevis tikai, lai izpētītu individus un organizācijas, kas varbūt nav pārāk bīstam, bet varbūt eh, kādreiz tie tiek uh, izmantoti, lai iejauktos individu dzīvē. Mēs dažus pierādījumus esam redzējuši avīzēs. Vai kādas valsts eh, pats slepenie dienesti, varbūt, ka tas ir eh, ļoti eh, aktuāli tagad, varētu uh, nodot apzināti viltotus datus, lai atrisinātu, tātad, lai attaisnotu kādu militāru iejaukšanos, piemēram, tas varētu būt bijis Īrākā. Uh, Un uh, tad jautājums, kā cilvēki, kas ir uh, uzraudzībā, kā viņi zina, ka viņi tiek uzraudzīti. Un uh, visbeidzot, kā varētu izveidot uh, likumdošanu, lai atļautu uh, uh, likuma robežās uzraudzīšanu, lai apkarot terorismu un um, novērstu nelikumīgu uz, uzraudzību. Nākamais runātājs. An jūs paldies, priekšsēdētājs. 11. septembrī biju žurnālists Manhetenā un e, šo ground zero vietu mm, brauc tai garā taksometrā. Kopš tā laika esmu redzējis dažādas reakcijas, tā skaitā histērisks. Mans e, viedoklis ir, kāpēc šī nu, notikuma visas eh, rietumu izlūkošanas aģentūras rīkojas ar līdzekļiem, ko tās varēja, neraugoties uz to, kāda ir likumdošana, jo, jo kibertelpā nacionāla robeža nav. Jūs nevarat pateikt, ka šī ir kibertelpa Somu, šī ir Zviedru, šī ir Amerikāņu daļa. Un uh, Tādējādi mums ir šāda semi starptautiska izlūkošanas aģentūra un es gribētu zināt, vai jūs arī šādā veidā uh, skatāt šo pašu jautājumu. Nākošais runātājs Borgēcijos divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka tajā visā ir daļa liekulības, tai skaitā no mēdī puses. Un tas atšķirībā no referentiem, kur ap, uh, ap, aprakst lietas ļoti precīzi, bet ļoti bieži mēdī metas satraucošos aprakstos Bet patiesībā tā ir jaunās pasaules kārtība, kas izpauž šādā veidā, ļoti dabiskā veidā cilvēku eh, informācijas kontroli, viņu domu kontroli visbeidzot. Un eh, tas būtu mans sākuma punkts. Un šajā sakarā es gribētu uzdot eh, jautājumu abiem runātājiem, ņemot vērā to, ka viņi ir veikuši šī jautājuma padziļinātu analīzi, tā skaitā arī tehniskajā ziņā, vai nav bijušas grūtības un kādas atbildes, kādi atbilžu elementi būtu sniedzami uz šo jautājumu. Skandāls parādīja veselu informācijas plūsmu, un vai šeit beidzot nav runa par slepenām varām, jo tas, kas eh, izrādās, ka dien, slepenie dienesti apmainās ar informāciju, bet mēs nezinām, kur tad šī informācija paliek un kam tā tiek izmantota. Pilnīgi droši tā var tikt izmantota, eh, lai ietekmētu ekonomisko un finanšu situāciju, bet kā, kāpēc tā tiek apmainīta uzkrāta, ar kādu mērķi, jo zinot to, ka atsevišķus lēmumus pieņem pilnīgi slepenas organizācijas vai daļēji slepenas, vai tās būtu, um, vai, vai tā būtu Bilderbergas grupa vai vēl citas, ir jāuzdod jautājums uh, par to, kas tad ir šai masu izspiegošanas pamatā. Vai šeit nav runa par Eh, slepeniem dienestiem, kas eh, pieņem, eh, pieņem lēmumus, kur vēlāk tiek pieņemti demokrātiskā veidā. Turpin priekšsēdētājs, mēs esam iecerējuši videokonferenci ar mūsu trešo runātāju, kurš ir Alans Rosbridžers 4.30, kurš ir Guardian Eh, galvenais redaktors. Šīs videokonferences laiks ir ļoti īsts, tās ir eh, tikai 30 minūtes, tāpēc eh, aicinu tagad. Gribēju aicināt pirms tam Eh, sniegt vispirms, eh, uz, uzklausīt vispirms atbildes no mūsu viesiem, bet izskatās, ka mēs uzreiz uh, uzklausīsim mūsu trešo viesi, Rus Bridžēru kungu. Paldies, ka esat gatavs runāt ar mums videokonferencē. Un mēs esam gandarīti uzklausīt jūs kā Guardian galveno redaktoru. Vispirms sveicam jūs mūsu vidū tieši tāpat, kā mēs to darījām ar iepriekšējiem runātājiem un atgādinām visiem sēžu zālē, ka Guardian publicējas e, saraksts starp no NSA un GSHQ temporu programmu Un vēl nesenākais ir, nesenāks ir Miranda gadījums, Miranda 2 jau, jo, jo Miranda 1 bija, skat, tika skatīts eh, Savienoto valstu augstākajā tiesā 60. gados. Un mēs tagad uzklausīsim Rus Bridžera kunga liecību. Mēs eh, dosim jums vārdu, ja jūs varētu izteikties 15 minūtēs, tad mēs varētu vēl paspēt uzdot jums jautājumus. Pirms mēs atkal atgriežamies pie mūsu iepriekšējiem viesiem, Faudrūnā Pelbaungam, lai dot iespēju viņiem rieģēt uz uzdotajiem jautājumiem. Bet tagad Rūzbridžer kungs vārds jums. Paldies par iespēju piedalīties šajā diskusijā. Man šķiet, ka tā ir ļoti svarīga, un es mēģināšu aptvert trīs jomas. Viena no tām ir mēģināt jūs informēt mūs par mūsu ziņojumu, kā mēs to gatavojam. Otra attiecas uz likumdevēju un parlamentu lomu, kādai tai vajadzētu būt. Es pie tā atgriezīšos, bet ko visaptverošāk, par ko mēs eh, rakstām, un temats, ko skatāt jūs, attiecas uz šo jauno izlūkošanas parādību, kas nozīmē visu iedzīvotāju pakļaušanu uz kādam uzraudzības veidam. Un, manuprāt, tas ir kaut kas jauns nav ticis pietiekami apspriests un visi sākot ar savienoto valstu prezidentu un tālāk uz leju apgalvo, ka tas ir jāapspriež un tāpēc ziņošanas loma un vai valstis to atbalsta vai mēģina apspiest ir svarīga. Gribētu jūs informēt par to, kā tad viss sākās un kā mēs mēģinājām to publicēt un kā tas viss darbojās. Maija vidū šķiet, ka tas jau ir zināms, mūs uzrunāja Edvards Snowdenis. Ir būtiski šeit saprast, ka viņš uzrunāja gan atsevišķu žurnālistu konkrētu, Glenu Revaldu, kurš ir gan eh, Guardian žurnālists, gan arī eh, strādā Eh, strādā ar savu blogu. Viņš ir vienlaicīgi arī jurists. Un viņu uzrunāja Edvards Snowdens, jo eh, ļoti profesionālā veidā šis jautājums tika aprakstīts no viņa puses. Tas varētu būt iemesls, kāpēc Snowdens viņu uzrunāja. Un tāpat arī Guardian ir izdevums, ko mēnesī lasa pa ap 80, ja nemaldos, miljoniem lasītāju. Un Glens Grīnvalds ir gan daļa no šīs jaunās uh, eh, žurnālistika pasaules, gan arī daļa no Gārdienu. Visa šī raksta sagatavošana bija sarežģīta, tīpaši ņemot vērā tematu, kurš attiecās uz iejaukšanos saziņās un aģentūru un valstu spēju piekļūt e-pastiem, telefonu zvaniem, tekstiem, ziņām un Tas rada problēmu žurnālistiem, un tas ir viens no tematiem, ko mēs esam skatījuši. Vai žurnālists pats par sevi un vai uzticami avoti ir iespējami šajā jaunajā laikmetā. Tāpēc Grīnvalds, Amerikas pilsonis, kas dzīvo Rio, eh, kas um, Eh, raksta no Ņujorkas, arī tā skaitā Hongkongas, Krievijas un arī no Londonas, ir mēģinājis skatīt ļoti daudzas problēmas, tā skaitā juridiskas. Tādējādi jums, jūsu priekšā ir atšķirīgi um, juridiskie noteikumi nekā, piemēram, Londonā. Materiāls ietvēra taisa skaitā drošības problēmas. Tajā bija jāiekļauj spriedumi par notiekošo, un es gribētu sacīt dažus vārdus par to. Bet eh, jau sākotnēji gribu pateikt, ka mēs nedarījām neko, kas varētu identificēt aģentus, apdraudēt operācijas, mēs neskatījām šo materiālu kā. Mm, Eh, sensacionālu materiālu. Tāpat arī Britu valdība ir atzinusi, ka mēs esam rīkojušies atbildīgi, 90% gadījumu mēs esam uzklausījuši valdības uzņēmumus un uzklausījuši viņu atbildes un domāju, ka esam viscaur mūsu darbā rīkojušies ar atbildību kaut kurā brīdī mēs eh, saskārāmies ar eh, likumiem, kurus es pieminēju, un dažādu valstu likumi šāda veida ziņošanu apgrūtina, vai arī aizliedz, vai arī atļauj, un acīm redzami eh, likumdevējiem, kas klausās man uzrunu, būtu skaidrs, ka ir vismaz divas instances, kurā mēs nepiekrītam tam, kā likums mēģina ietekmēt mūsu ziņošanu. Viens no tiem ir e, likumdošana, e, ar kuras palīdzību tika mēģināts pārtvert Davidu Moranda, kurš ir daļa no Guardian darba grupas, un otrais gadījums. E, tieši draudi no Britu valdības, ka viņi izmantos likumu, lai neļautu mums e, nepieļautu e, materiāla iznīcināšanu. Un Amerikas uh, likumi, konkrēti pirmais grozījums, eh, sniedz eh, vairāk aizsardzības šādai ziņošanai. Šķiet, ka desmitais pāns nav tāds pats kā pirmais grozījums savienotajās valstīs un strādāt valstī, kurā priekšlaicīgi uh, uh, uh, Savienotajās valstīs priekšlaicīgi nepieļaut publicēšanu nebūtu iespējams. Un tāpēc šo vidi mēs izmantojam, mēs izmantojam savā labā vislabāko juridisko režīmu, lai publicētu gadījumus, kad valstis mēģina nepieļaut šādu publicēšanu Eiropā. Tādā veidā šis eh, pasākums veidojās un tādā veidā arī mēs mēģinājām ar šo materiālu strādāt. Ir bijuši jautājumi ar drošības komunikācijām, ar materiāliem un es. Uh, mēģinu vēlreiz uzsvērt to, ka vairāk izdevēji reportieri, kuri ir strādājuši, izmantojot Glenn Greenvalda zināšanas, pieredzi um, visās jomās, taiskaitā informācijas tehnoloģijās, citās jomās. Un šajā gadījumā mūsu izdevums, plaši zināms izdevums, mēģināja strādāt sabiedriskās interesēs. Un mēs esam apmaksājuši lielus rēķinus, lai mēģinātu nodrošināt mūsu izdevumus, lai gan arī mūsu izdevums ir bijis spējīgs to izdarīt, un mēs esam uh, strādājuši daudz, lai nodrošinātu šādu ziņošanu, kas izrādās nevienmēr ir iespējama apvienotajā karalistē. Un tagad, kāpēc man šis stāsts liekas to pūliņu uh, vērts, ņemot vērā visus izaicinājumus un uh, sarežģījumus? Un atgriežamies pie uh, vietā, kurā mēs iesākām. Vecajā pasaulē e, spiegošana notika valsts pret valsts, tā bija mērķiecīga darbība, kad cilvēki izmantoja mērķiecīgas tehnoloģijas, lai varētu izspiegot citus. Kas tad ir noticis pēdējo 10-15 gadu laikā? Kāda mēs esam nokļuvuši pasaulē, kad ir valstu un korporāciju partnerības. Un kad notiek masveida informācijas uzkļaušana par visiem iedzīvotājiem, kas izmanto digitālās iekārtas, viņu pakļaušana uzraudzībai, man tas nebūtu pieļaujams bez uh, iedzīvotāju piekrišanas, un šāda piekrišana nevar tikt dota bez informācijas e, un debats, kas notiek jūsu parlamentā. Jūs nevarat šīs debatas e, noturēt, ja jums nav informācijas, par ko šīs e, debatas notiek. Tā tad jūs nevarat vienlaidzīgi uh, nepieļaut valdībām publicēt informāciju un noturēt šādas debats. Tāpēc es apsveicu, ka Savienoto valstu prezidents Obama jau pat vakar sacīja, ka tā, šīs ir debats, kuras ir nepieciešams, ka vienkārši tāpēc, ka. Ja jūs kaut ko varat darīt, tas nenozīmē, ka tas jums ir jādara, un ja jūs atzīstat, ka kaut kas ir noticis nepareizi, ka tas ir jautājums, kas ir jādis, jāizdiskutē, bet to nevar izdarīt bez informācijas. Es eh, atzīstu, ka ir jābūt līdzsvaram starp eh, drošību un privātumu un runas brīvību un biedrošanās brīvību un e, iespēju. E, spēju ziņot, bet visi šie jautājumi ir jāsaliek kaut kādā līdzsvarā. Bet, nu, pagaidām vienīgi uzklausīts tiek tikai drošības arguments. Uh, mūsu diskusijās drošības dienesti teica, jūs nedrīkstat to publicēt, Britu valdības amatpersonas ir norādījušas, ka jūs nedrīkstat eh, to publicēt, un manuprāt, tas nav eh, sakām žurnālistam, jums ir jāapstājās. Debates ir sākušās, un debates, lai notiktu, ir nepieciešama cilvēka piekrišana, lai tam ka tiek izmantotas šīs masveida uzraudzības iekārtas. Tādējādi es apsveicu to faktu, ka jums notiek šādas debatas, tādas ir jānotur, un Tas attiec uz visiem eh, likumdevējiem visās valstīs brīvajā pasaulē, kas eh, tiks pakļautas šīm ārkārtīgi intruzīvajām uzraudzības metodēm, jo tie inženieri, kuri eh, nodarbojas ar šo iekārtu radīšanu, vienmēr būs soli priekšā, tāpēc ir nepieciešams vienmēr sakot, kā šāda pāraudzība notiek un vai ir racionāli to veidot un ir nepieciešams lemt, vai šīs uzraudzības pilnvaras ir uh, pietiekami izmantotas, saprātīgi izmantotas pagātnē, vai tās ir nozīmīgas nākotnē. Un paldies, ka man ir iespēja izteikties šodien, un ka tiek apspriest jautājumi par nepieciešamību pēc atbildīga žurnālisma, par nepieciešamību uzdevumu likumdevējiem aizsargāt šos žurnālistus, un ka mēs um, pakļaujam zināmam riskam paši sevi un saskaroties ar nopietniem juridiskiem šķēršļiem likumdevējiem ir pienākums aizsargāt šādus žurnālistus un veicināt šādas debatas. Paldies, to pirms priekšstādātājs, paldies jums, paldies Gārdien, kas ir būtisks spēlētājs aizstāvot mūsu vērtības un Tas attiecas konkrēti tiek, tiešām uz situāciju, kur mēs skatām. Paldies par videokonferenci un paldies par jūsu devumu šajās debatēs. Tagad es gribu atgādināt, ka būs vēl viena sesija, kura sāksies pulksten piecos ar vēl trim citiem viesiem, lai pastāstītu par pagaidu komitejas darbu par ešelonu pārtveršanas sistēmu. Konkrēti tie ir mūsu runātāji Karlos Koeļu, Gerhards Mits un Dankans Kamvals, kurš ir viesis no mēdījiem. Tāpēc aicinu tagad eh, ņemot vērā to, ka videokonferences laiks ir ierobežots, mēs pārējām pie jautājuma kārtas, kas eh, ir paredzēti mūsu videokonferences viesim Rusbridžeram, lai mēs pēc tam varam uh, atgriezties pie mūsu iepriekšējiem runātiem Foloru un Apelbaumam un pēc tam pāriet pie otrās sesijas sēdes daļas. Tāpēc mēs pēc tam dosim mūsu viesiem reaģēt. Bet vispirms vārds Morais kungam, kurš ir referents. Paldies, paldies Rosbridžer kungs, ka atradāt laiku lai pielieto šajā diskusijā. Mēs zinām, ka The Guardian bija liels spēlētājs šajā visā lietā, un Snowden kungs sniedz šo informāciju, un mēs eh, tieši ļoti daudz eh, informācijas saņemam caur Guardian. Es eh, uzdošu dažus īsus jautājumus, daudziem no kolēģiem nebūs iespēja izteikties, bet es uzdošu šos jautājumus. Mums būs paziņojums Strasbūrā nākamnedēļ par Mirandas lietu. Uh, kas uh, piesaistīja lielu uzmanību visā pasaulē un arī Eiropas Savienībā, tie bija apvienotās karalistas pretterorisma likumi, kuri, manuprāt, tika piemērota, nepiemērota attiecībā uz kādu, kuram bija informācija attiecībā uz gārdiem. Uh, Redzējām arī, ka Guardian eh, birojā tika iznīcināti eh, datorcietie diski, un tie bija divi atsevišķi incidenti. Mans jautājums ir, ņemot vērā, ko jūs esat darījis kā atbildīgs žurnālists, kā redaktors, ņemot vērā, kas noticis ar Guardian, kā tas ietekmē žurnālistiku vispār un jūsu žurnālistus konkrēti? Vai tas ir tāds kā augsta ūdens šalts preses brīvībai un žurnālistu brīvībai? Tas bija pirmais jautājums. Otrakārt, jūs atsaucāties uz to, ko tālāk darīt. Jūs runājāt par šīm debatēm, bet ko tad jūs darīsiet tālāk? Vai jūs tagad pievērsīsieties galvenokārt likumdevējiem mums, lai mēs kaut ko darītu, vai jūs uh, meklēsiet vairāk informācijas, uh, vairāk uh, um, šo trauksmes uh, cēlāju uh, un viņu informāciju. Tie bija tie jautājumi, ko gribēju uzdot. Morais kungs, uh, tagad Pausa kungs un vēl divi pieteicās runāt, Albrehta kungs un Veržjā kundze. Es piedāvāju jums katram vienu minūti, lai um, Rūsbridžer kungs var atbildēt, un pēc tam atgriezīsimies pie mūsu iepriekšējiem runātājiem. Lūdzu, viena minūte, izsakieties īsi, pretējā gadījumā mēs to nevarēsim paspēt. Kā parasti mēs esam visu iekavējuši uh, ne, nevaram pieturēties pie mūsu laika grafika. Lūdzu. Jā, paldies tika pieminēta eh, žurnālistu brīvība, preses brīvība. Par to jau tika runāts. Vai jums nav sajūta, ka arī eh, preses brīvība ir pakļauta zināmām robežām uh, saistībā ar uh, sabiedrības drošību? Un vēl gribētu uzzināt, vai jums ir iespējas, ka iekšējā kontrole slepenajos dienestos vai eh, parlamenta vai tiesnešu kontrole nemaz nepastāv. Un treškārt, mani interesētu arī tas, vai Guardian par šo informāciju uh, maksā, vai jums ir jāmaksā par šo informāciju. Paldies. Intvalds kundze, lūdzu, vienu minūti. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Rosbridžer kungs, par jūsu ļoti interesanto uh, ieguldījumu. Jūs minējāt uh, juridiskas apsūdzības. Vai jūs apsūdzēsiet valdību uh, par to, ka viņi uh, ir iznīcinājuši jūsu dators? Otrs jautājums. Man interesē tas, kāpēc ir tik maz satraukumu jūsu kolēģu vidū visā Eiropā. Ir daži kolēģi, kas ir nobažījušies, bet kāpēc nav tāda Um, masīva sašutuma žurnālistu vidū par viņu tiesību aizsardzības nepieciešamību. Un trešais jautājums, vai jums ir sajūta, ka būtu nepieciešams uh, tāds uh, juridisks ietvars drošībai Eiropas mērogā? Jūs teicāt, ka ASV šie uh, juridiskie drošības tīkli ir tādi stingrāki. Un vēl Man šķiet, ka tie paši cilvēki, kuri e, bija pret e, stingrāku e, kontroļu ieviešanu medijos, ka tie tie paši tagad dara citas lietas. Kā, kā jūs to vērtējat? Obrecht kungs, mēs esam iekavējušies un mums vēl jāuzklaus mūsu iepriekšējie viesi. Lūdzu īsi. Jā, paldies. Rasprečer kungs, man ir viens jautājums. Vai jūs uzskatāt, ka ne jau viss, kas ir tehniski iespējams, būtu arī jāatļauj? Vai e, šāda sistēma, kas analizē pilnībā visu telekomunikāciju informāciju, būtu iespējama vai to varētu saskaņot ar e, brīvu demokrātisku sabiedrību un uh, Uh, šīm normām. Um, Beržākundze, ļoti īsi. Jā, priekšsēdētāji, es izteikšos īsi, jo uh, mans jautājums sasaucās ar Indvēltas kundzes teikto. Jūs teicāt, ka uh, ASV žurnālista aizsardzības sistēma ir bijusi. Mm, spēcīgāk, jo jūs varējāt ASV publicēt to, ko nevarējāt um, uh, Mm, Lielbritānijā un eh, jūs eh, runājot par to, ka ir eh, žurnālisti jāizstāv ar efektīvām metodēm. Viņi ir jāizstāv un es vēlējos noskaidrot, vai jums nebūtu kādi divi, trīs priekšlikumi Eiropas likumdošanas jomā, kāds būtu jūsu prioritātes un kur mums vajadzētu likt akcentu. Paldies. Paldies, Veržajā kundze. Atgriežos pie jums, Rosbridžer kungs. Lūdzu, jums laiks atbildēm. Es atvainojos, eh, es eh, atbildēšu uz jautājumiem angļu valodā, jo nevarēšu atbildēt citās valodās, bet eh, tie divi jautājumi, kas nebija angliski, varbūt kāds man varētu palīdzēt, bet es nesaņēmu tulkojumu. Bet atbildēšu uz tiem jautājumiem, kas bija angļu valodā. Pirmais jautājums par ietekmes žurnālistiku, kāda šī uh, Uh, iejaukšanās ir atstājusi un terorismu likumdošanas uh, izmantošanu. Es varu pateikt tikai, ka tas tiešām būs kā augsta ūdens šalts un tas noteikti traucēs uh, žurnālistu darbam. Bija bloks, kuru rakstīja bijušais cipa aģents, kurš runāja par tehnoloģijām, uh, um, tad, kad tie bija tādi mēģinājumi mest smiltis uh, motorā. Es nevaru šeit minēt, kādi bijuši motīvi, bet uh, tas, ka tiek, netiek piemērota, uh, piemērota likumdošana, tas tiešām noteikti būtiski ietekmēs negatīvu žurnalistiku. Un jautājums par to, uh, kā tas saistīts ar šo trauksmes cēlāju aspektu, Es domāju par eh, tādiem trauksmes cēlājiem, ko rietumi varētu kā iedrošināt un atbalstīt. Man šķiet, ka šeit ir zināma asimetrija. Mēs a, atspoguļojam Snowdena šos te atklātos noslēpumus un nepublicējam īrāņu vai ķīniešu, bet mēs labprāt saņemtu šādu informāciju. Bet ja mēs rietumos ieslodzīsim šos eh, trauksmes tēlājus uz 60 gadiem, tad kā tad mēs varam iedrošināt eh, Ķīnas, Krievijas vai Irānas trauksmes cēlājus, eh, lai viņi nāk klajā ar informāciju, vēršas pie Guardian saskaņā ar attiecīgiem pāntiem likumos. Indijā bija nesen līdzīgs gadījums, kad trauksmes cēlāji gāja bojā Indijā Un uh, viņu rīcība, manuprāt, ir pelnījusi zināmu aizsardzību. Tātad šī kombinācija, kad tiek lietoti likumi, uh, kas paredz uh, traktu salāju sodīšanu un nepiemērot likumdošanu, lai apklusinātu žurnālistus, uh, cilvēkiem rietumu valdībās vajadzētu padomāt par to, kas tad ir tie signāli, kurus mēs sūtām šādi rīkojoties, eh, kādus signālus mēs sūtām visā pasaulē. Nākamais jautājums, kas bija angliski, bija par to, vai Guardian eh, izvirzīs kādas tiesiskas apsūdzības eh, par mūsu datoru iznīcināšanu, nē, tāpēc, ka uh, tas bija mans uh, labprātīga rīcība, lai um, um, parādītu, ka tas eh, um, neapturēs mūsu darbu, jo mums bija kopijas citur pasaulē. Tātad es nedomāju, ka šeit tāda tiesiska rīcība būtu uh, vēršanās tiesā būtu pareizā rīcība. Jautājums par to, kāpēc Eiropā nav lielāks sašutums. Manuprāt, te situācija ir tāda nevienmērīga. Dažās valstīs es jūtu tiešām ļoti lielu atbalstu no redaktoriem, no vārdu brīvības organizācijām, bet tas ir droši vien arī saistīts ar at, jautājumu par atbildi, tātad reakciju apvienotajā karalistā, un vai tas ir saistīts ar Levisonu bieži vien cilvēki neredz visu šo lietu kopsakarības. Un eh, vai eh, šīs eh, darbības ietekmē žurnālistiku, tas ir cieši saistīts ar to, vai ir iespējams diskutēt par šiem jautājumiem. Kaut kāda iemesla dēļ, un varbūt tas ir saistīts ar nacionālajām īpatnībām, ar kultūras īpatnībām un pieredzi uh, saistībā ar uh, spiegošanu un uzraudzību un uh, tām lietām, kas var notikt, ja ir šāda veida spējas uh, uzraudzības īstenošanai, tad varbūt tas ir tāds tiešām individuāls kultūras jautājums, kas arī nosaka, cik lielā mērā cilvēki ir satraukušies un sašutuši. Bet dažās valstīs ir bijušas tiešām ļoti aktīvas debatas, plaši atbalstot to, ko dara Gārdien, uh, un uh, liels atbalsts Grīnvaldam un Snowdenam, un uh, tiešām ir tāda nevienmērīga šī reakcija bijusi. Un uh, Levisons varbūt arī bija faktors, kas uh, īpaši ietekmēja reakciju apvienotajā karalistē. Bija jautājums par Eiropas uh, drošības noteikumiem. Uh, Mana atbilde droši vien varētu būt tāda, ka es neesmu jurists un es zinu, ka ir desmitais pāns Eiropā un tas ir eh, arī iestrādāts eh, apvienotās karalistas likumdošanā. Un, manuprāt, eh, interesants jautājums ir, kāpēc vairākums žurnālistu neuzskata, ka desmitais pāns ir tikpat vērtīgs kā Amerikas konstitūcijas pirmais grozījums. Un es domāju, ka lielākā daļa Eiropas žurnālistu tiešām uzskata, ka mums nav e, tikpat liela aizsardzība kā ASV attiecībā uz e, brīvu viedokļu paušanu. Un, kā jau es teicu, es neesmu jurists, es varu vienkārši paust savu viedokli un savu vērtējumu kā žurnālists. Un viens no iemesliem, kāpēc žurnālistiem vajadzētu vairāk uh, satraukties par šo ainu, kas izriet no Snowden dokumentiem, ir tas, ka uh, pati žurnālistika ir potenciāli apdraudēta, uh, tad, kad pastāv šāda veida uzraudzība, jo vairāk iestādes, kurām ir iespējas uzraudzīt cilvēkus, tam pat nav jābūt e-pastu saturam, tie var būt vienkārši metadati Eh, kurš ar kuru ir sazinājies, kurš kuram raksta e-pasta vēstules un par ko. Ar to jau bieži vien pietiek, kurš ko ir uh, meklējis, kurā meklētājā internetā. Un šie metadati var šķist eh, nevainīgi, tie tiek vākti tagad uh, milzīgos apjomos, bet šāda veida informācija uh, ļoti labi ataino, ar ko žurnālisti sazinās un kas ir viņa avoti. Un tāpēc žurnālisti ir tiešām apdraudēti šīs masveida uzraudzības rezultātā. Un mēs uzskatām, ka visas šīs sistēmas, protams, nav drošas. Tā ir viena no ironijām šajā stāstā, ka man bija jāsēž un jāklausās par mūsu pašu drošību. Uh, Uh, kamēr vienīgie cilvēki, uh, kas uh, bija nopludinājuši šos materiālus, bija tieši aģentūra darbinieki, kuriem bija šī informācija jāaizsargā. Galīgais jautājums, pēdējais jautājums angliski bija, un es atvainojos, ka neatbildēšu uz jautājumiem, kuri netika uzdot angļu valodā. Tas ir mans vienkārši trūkums, ka nezinu, ne, nezinu šīs valodas. Parlamentā noteikti jums tas nav nekāds jaunums, ka brīti nezinu citas valodas. Bet nu, šis pēdējais jautājums par uzraudzību un par alternatīvām. Tas e, noteikti ir e, vairāk jautājums par uzraudzību. Proti jautājums bija, vai šāda masveida datu vākšana ir savietojama ar brīvu sabiedrību. Manuprāt, at, šai atbildē jānāk no uh, no, no tā, vai ir šāds efektīvs mehānisms, uh, un uh, mēs redzam, kā strādā uh, tiesas ASV. Kritiķi saka, ka šie spriedumi ir visi vienādi un netiek izvērtētas lietas atsevišķi, bet es nezinu, cik lielā apmērā uh, kongresa un parlamenta kontrola ir efektīva ASV, vai šie cilvēki ir regulātori, uh, vai uh, viņi ir uh, drīzāk ķīlnieki tām kopienām, kuras viņiem būtu jāregulē. Tātad um, nezinu, kādus dokumentus viņi, kādi dokumenti viņiem ir pieejami, jo tas viss ir ļoti slepeni. Un uh, pēdējais uh, likumpieņēmējiem, ko gribētu teikt, uh, būtu, kā jau teicu iepriekš, lūdzu, atrodiet veidus, kā aizsargāt žurnālistus, jo tas ir vienīgais veids, kā var īstenot debatas. Visi tagad zina, ka tās ir nepieciešams, bet valdības pašas eh, debats nekad nerosinās un slepenie dienesti to nekad neatbalstīs. Tātad tikai žurnālisti var jums dot eh, objektīvu ieskatu šajā pasaulē, balstoties uz to, ko uh, trauksmes cēlāji ir snieguši mums kā informāciju. Lūdzu, aizsargājiet žurnālistus un domājiet par šiem uzraudzības mehānismiem un to, kā uzraudzība var būt uh, jēdzīga, mērtiecīga un noderīga. Nezinu, kurš to varētu izdarīt, bet man šķiet, ka tiem ir jābūt likumdevējiem, kam ir jārod veids, kā salīdzināt tos materiālus, kas mums ir, un es labprāt uzklausītu Eiropas parlamenta domas par to, ko vajadzētu darīt ar šo um, materiālu, ar tiem materiāliem, kas mums ir. Uh, un proti salīdzināt ar to, ko ir redzējušas uh, uzraudzības komitejas, jo tad uh, varbūt mums būtu um, ieskats tajā, vai uh, šīs uzraudzības iestādes tiešām darbojas balstoties uz visiem faktiem, vai viņiem ir tikai tāds aprobežots informācijas apjoms. Just... Paldies, Rusmičērkungs, ja jūs varētu uh, veltīt mums vēl vienu minūti lai atbildētu uz jautājumiem, kas tika uzdot citās valodās. Franču kolēģi uzdeva jautājumu, vai jūs novērtētu no Eiropas līmeņa labāk aizsargāt mediju brīvību un no Vācijas kolēģis ar jūs atļauju Uh, uzdos jautājumu šoreiz angļu valodā. Paldies! Man bija trīs jautājumi, tie attiecās uz žurnālismu, vai jums liekas, ka nav? Pat uh, nav ierobežojumi žurnālistiem, pat ja tiek ietekmēt valsts drošību, vai jums šķiet, ka nav kontrolas attiecībā uz datiem? Uh, neatkarīgi no parlamenta vai tiesas, un trešais, vai jums, ja tas jau tika uzdots, vai jums ir jāmaksā par informāciju. Paldies, pēdējā minūte Rusbridžer kungs, paldies, ka vēl mums klausāties par maksāšanu. Nē, mēs neesam maksājuši ne par kādu informāciju. Tālāk jautājums par parlamentiem un tiesām. Ceru, ka atbildēju jau iepriekš. Un par to, vai mēs atzīstam robežas drošībai, kā jau es to sacīju savā pirmajā atbildē. Šie līdzsvari ir sarežģīti rodami, un es domāju, ka es jau skaidri norādīju atšķirību starp lietām, kas apdraud nacionālo drošību un lietām, kas attiecas uz uh, cilvēku ikdienas eh, dzīvi, to cilvēku, kur izmanto digitālo saziņu. Un šeit līdzsvars nav rasts no izlūkošanas aģentūra puses, kuras saka, jūs nedrīkstat to publicēt, ja, jo pretie gadījumā būtu kādi argumenti, ko ielikt svaru kausā pret nacionālo drošību. Es saprotu, ka uh, vai var teikt, ka tas ir jāatstāj tādu izdevumu kā New York Times un Guardian atbildīgam lēmumu pieņemšanai, vai Washington Post, kuri uh, organizē šāda veida diskusijas un sarunās ar izlūkošanas aģentūrām un ne tikai, jo ir arī pilsoniskās brīvības aspekts, preses brīvības aspekts, tāpēc tās nav vienīgās balsis, kas ir jāuzklaus šajās diskusijās. Franču kolēģei par um, Eiropas um, aizsardzību. Šķiet, ka Es atgriežos pie priekšējās atbildes. Es nesaprotu, kāpēc desmitais pāns neparedz tik pilnīgu aizsardzību, kā gribētos. Un pilnīgi noteikti apvienotie karalistē mūsu tiesās. Mēs apsveicam desmito pantu. Un tas ir izrādījies noderīgs, bet nesenā tiesu praksē lielākā daļa britu žurnālistu neuzskatītu, ka desmitais pants ir pietiekams, lai aizsargātu runas brīvību. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Mēs uh, uh gribam pateikties Elanam Rus, Bridžeram, Gārdien galvenajam redaktoram par skaidrojumu. Un informēju par turpmāko darbu. Mēs atgriežamies pie mūsu iepriekšējiem runātājiem, kuri ir vēl aizvien kopā ar jums. Paldies jums visiem! Un vēlreiz gribu pateikties jums par pacietību un dodam vārdu, lai atbildētu un reaģētu uz tiem jautājumiem, kas izskanēja. Es eh, varbūt varētu sākt ar mm, atbildēm uz, pirms atbildēt uz jautājumiem nedaudz skatīto perspektīvā. Es eh, vēlētos varbūt koncentrēties uz Francijas gadījumu, bet varbūt tas sasauktos arī ar gadījumiem citās valstīs. Uh, Mums ir tāda sajūta, ka šī tehnoloģiskās re revolūcija sākas vēl pirms 11. septembra. Un uh, tur ir divas lietas - interneta attīstība un uh, jo īpaši aspekts, par kuru mazāk runā publiski, uh, proti uh, dātu šifrēšanu publiskajā telpā. Un to mm, uh, sāka šie izlūkdienestu nu, un savulaik cilvēki, kuri vadīja Francijas izlūkdienestus vai aģenti, mm, to mm, teica ar eh, smaidu, bet nu, tas parādīja to, ka šifrēšana, kas būtu visiem pieejama, mm, tas būtu, tas liktu zaudēt izlūkdienestiem darbu. Un tā tad bija tiešām eh, liels satraukums, redzot, ka vesela virkne informācijas varētu zust no viņa kontrols un pēc uh, aktīvas lobēšanas parlamentā un citur, lai pēc iespējas vēlāk mm, panāktu to, ka informācijas eh, šifrēšana ir iespējama publiskajās eh, sektorā. Francijā izlūkošana, nu, manuprāt, šī eh, tehnoloģijas revolūcija tieši attiecībā uz to masveidīgumu informācijas pārtveršanā un uzkrāšanā uh, Šeit e, izlūkošana ir tāds suverenitātes aspekts, un šeit e, jautājums ir par autonomiju, un e, iegūstot šādus tehnoloģiskos līdzekļus un ļaujot Francijas dienestiem saņemt informāciju no sadarbības valstīm vai draudzīgām valstīm. Un, kuri kuri tad strādā ar šiem datiem, ar šiem metadatiem, kas Francijā tiek uzkrāti. Mm, visi, jo kāpēc uh, Rusbridžer kungs teica, ka tika mazināta to ietekma? Šobrīd uh, izlūk dienestiem metadati ir svarīgi nekā telefona uh, sarunu pārtveršana, jo šobrīd eh, pa telefonu cilvēku vairs mm, eh, daudz nepasaka, bet pateicoties metadaptiem var detalizēti mm, eh, iegūt informāciju par cilvēku, kur viņš dodas, cik bieži. Un šodien tā ir iespēja detalizēti gūt informāciju par kādu dzīvi, un kad citi Francijas dienesti vēršas pie tehniskā izlūkdienesta nodaļas, tad viņu rīcībā ir eh, cilvēka vārds, uzņēmuma vārds vai adrese. Un tad eh, Francijas izlūkdienests iedarbina savu mm, milzu mašīnu, un eh, no tā tiek iegūti mm, metadāti iepriekš noteiktā periodā, un izlūkdienests nenodod mm, pretizlūkošanas, Francijas pretizlūkošanas dienestam vai muitas dienestam, piemēram, nedod šos uh, brūti datus tīrā veidā. Viņi mm, skata tos kā metadatus un viņi tos sākumā apstrādā. Un uh, viņa darbība arī nosaka Francijas likums un mērķis. Dažos gadījumos varbūt runa par uh, terorismu novēršanu, bet mūsu izmeklēšanas eh, gaitā, tas vairāk kārtīgi tika teiks, bija izmeklēšanas, kuras eh, veica centrālā iekšējās izglītības apkarošanas nodaļa, uh, kur bija runa par cilvēkiem, kuri varētu būt uh, apdraudēt uh, valsts prezidentu. Un tas varēja būt jebkurš bija izmeklēšana par šiem cilvēkiem. Tas cilvēks varētu būt advokāts, žurnālists, politiķis, deputāts, Eiropas parlamenta deputāts, piemēram. Nu, tam nav nozīmes, bet ja doma ir valsts drošības apdraudējums, tad uh, tas būs pietiekams motīvs, tas būs, tas būs visai vispārējs pamatojums, un pēc tam būs izmeklēšana, un rezultāti tiks iegūti bez eh, kādas institūciju kontrolas. Eh, jautājums ir par eh, likumību, leģitimitāti tiem cilvēkiem, kas vāda šos dienestus. Es pirms brīža to minēju, šie cilvēki runā par uh, valsts nozīmību. Un eh, viņi arī zina, kādā nevienlīdzīgā situācijā mēs dzīvam. Un reiz eh, kāds mm, vadītājs arī teica, ka tas nav nelegāli, bet tas mm, ir nedaudz citādi un eh, reizēm tiek izmantoti citi līmeņi, ku, par kuriem likums nerunā, un tas ir vairāk kārtīgi. Un šie cilvēki saka, ka kādu dienu mēs nonāksim tiesā un tas varbūt dažus biedē, citus mazāk. Bet uh, strādāšana šajā amatā notiek uh, domājot par šīm lietām. Tiesneši katrā ziņā nepiedalās uh, tajā un izpildvara ir darījusi. Uh, daudz tā, lai tiesneši nebūtu tuvumā šai izlūkošanas jomai. Un te mēs atgriežamies pie dalīšanas aspekta, dalīšanās ar informāciju, kas būtu bez diskriminācijas. Un, un te ir efektivitātes jautājums, un tā kā Francija vēlējās būt vienā līmenī ar citām valstīm cīņā pret terorismu un iegūt uh, Uh, līdzekļus, uh, nodrošināties ar līdzekļiem, kas būtu tikpat efektīvi. Un uh, šī informācija, kas ir uzkrāta un mm, ko apstrādā izlūkdienests, mm, tas notiek sadarbībā ar policiju un ir policijas dienesti, kas strādā pie starptautiskā terorisma jautājumiem. Viņi strādā ārpusē, ārpus Francijas robežām, bet bāzēti ir Francijā un tur ir tiešas sasaistes starp uh, dienestiem dažādiem ar izlūkošanas nodaļām. Un tur varbūt cilvēki var arī ceļot no Francijas teritorijas uz, uz citām valstīm un pēc tam atgriezties. Un pēc tam ir šis juridiskais informācijas apvalks, kas ir tehniski, bet tiesiskajos protokolos, balstoties uz anonīmiem datiem, ir zinām izteiksmes forma, kas var tālāk radīt eh, problēma, tiesiskas problēmas, jo informācija netika iegūta saskaņā ar likumprasībām. Šī suverenitātes aspekts eh, izlūkdienestiem, autonomijas aspekts, tas neizslēdz eh, apmaiņu un apmaiņu un informācijas masīvu pār, pārtvēršanu. Tas arī saistās ar 11. septembri, un tas bieži vien ir kā politisks pamatojums, attaisnojums, un kā parlamentu locekļi to ir teikuši par šo tehnisko līdzekļu ieviešanu, un ir apmaiņa, informācijas ap, apmaiņa, un bija uzklausīšana senātē bijušais izlūkdienas vadītājs publiski arī paziņoja, ka pastāvēja kopīga datu bāze, un kurai varēja, kurā arī citu valstu izlūkdienas un pie pārstāvi varēja iedot savu devumu un pēc tam arī iegūt informāciju un, un runa ir par ļoti konkrētām prasībām piemēram, ASV mm, NSA zvanīs uz Francijas izlūkdienestu un varētu uh, lūgt uh, kādus konkrētus datus, pārtvertos datus iepriekšējā mēneša laikā. Un, ja runa var būt par konkrētu teritoriju, uh, bet. E, un runa ir par pārvariem signāliem mm, par konkrētu vietu, un tad franču dienesti nodos to informāciju tālāk amerikāņu dienestiem, un tā, lai neizplūstu pārāk garās sarunās par trauksmi. Mm, mēs par to daudz nerunājām šodien, ja vien nebūšu ko parā, palaist garām, ir liela atšķirība starp Edvarda Snowdena darbību un Wikileaks principiem un uh, avīzes nu, veica atbildīgas publikācijas. Nebija pilnīga caurspīdība, nebija uh, visas uh, informācijas publicēšana publiskā telpā, un es nezinu, vai tā ir mm, patiesā situācija, bet mūsuprāt, tā ir leģitīma pozīcija kas leģitimizē šīs uh, atklāsmes, un tas pārdēļ Snowdenu par uh, uzticamu cilvēku, un uh, viņš arī argumentēja to, ka viņš bija Hongkongā, un pēc tam viņš uh, patvērās Krievijā, Hongkongā. Tā bija vieta, kur viņš varēja būt brīvs sazināties ar citiem cilvēkiem, ar Gengenvaldu vai citiem, un uh, runājot par Krieviju, kur viņš devās tālāk. Viņš pats varbūt to neizvēlējās kā prioritāru valsti, bet tā bija valsts, kas piekrita viņu uzņemt. Runājot par preses brīvību, un ar to es arī noslēgšu. Protams, ka ir potenciāli draudi, kas mm, tumst un ņemot vērā uzraudzības un pārtveršanas uh, sistēmu apjoma Francijā un ASV, es domāju, ka mēs esam tikai pašā sākumā, lai izprastu uh, eh, ieviestās sistēmas, ar kurām notiek iejaukšanās. Protams, ka galvenās valstis netiek aizturētas par to, ka tiek ka tiek izmantot šie dati, bet nu, viņi var arī izmantot to citiem, dati, citiem kariem, ekonomiskiem, politiskiem un tā tālāk. Un uh, turpmākie mēneši un gadi, jo nu, avīzes turpinās darīt savu darbu, es domāju, ka šajos gados visas valstis, pat tās, kurās ir spēcīgi likumi, tur žurnālisti, manuprāt, Francija arī būs to valstu vidū, ka, inform, ka spiediens būs arvien spēcīgāks, būs iebiedēšanās mm, centieni, bet es eh, domāju, ka šīs debates žurnālistiem būs sāpīgas turpmākajos gados. Nous vous remercions, Monsieur Follerou. Nous vous remercions. Paldies uh, eh, Follerou kungam. And now again, again, as we... Un uh, vēlreiz tātad Un nu, tā kā mēs esam stipri iekavējuši darba kārtību, tad es eh, ieteiktu citu eh, pieeju turpmākā darba organizācijai par šo izmeklēšanu. Mums eh, vajadzētu turpināt ar otro daļu par pagaidu komiteju saistībā ar ešalonu pārtveršanas sistēmu un turpmāko rīcību. Mums ir trīs runātāji kolēģis Kārlis Koelju, Dankāns Kambels, kas ir pētnieciskais žurnālists, kuru mēs sveicam, un mūsu bijušais kolēģis Gerhards Šmīts, bijušais Eiropas parlamenta deputāts, un mm, viņš 2001. gadā bija ešalona ziņojuma referents, un viņām 5.30 būs jādodas projām, un es Vēlreiz pateicos Appelbaum kungam par jūsu pacietību un sadarbību. Un uh, tagad mums ir tātad Gerharda Šmita kungs ar savu uzstāšanos, un pēc tam mēs varēsim uzklausīt Appelbaum kunga uh, atbildes, un, un nu, lai viņš varētu turpināt savus dienas gaitas. Šmita kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies par ielūgumu! Es eh, vienojos ar kolēģi Koeljo, ka viņš runās par ešelonu izmeklēšanas rezultātiem, un es eh, aprobežošos ar eh, norādēm, kas ir saistītas ar pieredzi, kādu guvu šajā izmeklēšanā. Ja jums ir jautājumi, tad Koeljo kungs teica, ka viņš var uz tiem atbildēt manā vārdā, jo viņš ļoti labi pārzina šo izmeklēšanu. Tagad par rīcību, par metodu atkarībā no ešalona. Prizm vai temporālāna eksistence nav jāpierāda, jo dokumenti ir pieejami. Nav jāveic nekāds detektīvu darbs, tā ir būtiska atšķirība. Un tomēr eh, jums eh, vēl uh, ir darbs, jānoskaidro tieši šie lietas apstākļi. Kad uh, mēs apskatām Snowdena publiskotos dokumentus, tad uh, tiešām ir eh, jāstrādā ļoti aktīvi, lai saprastu, ko tas nozīmē, eh, jo tik vienkārši nemaz nav saprotami šie dokumenti. Tātad, ja jūs procesa noslēgumā, ko es jums iesaku, vēlties eh, konkrēti saprast, ko šīs sistēmas var izdarīt, tikai tad, ja jūs pareizi tās sapratīsiet, to varēs politiski izvērtēt un izdarīt secinājumus. Uh, Tātad jūs nedrīkstat uh, neveikt šo darbu, jums ir tiešām jāizprot līdz galam, ko šīs sistēmas var panākt. Otrakārt, no pieredzes. Ļoti svarīgi šajā ziņojumā būs uh, tas, cik nopietni tas tiks sastādīts. Tāpēc es gribētu ieteikt uh, visas norādes, kuras jūs saņemat, neiekļaut nepārbaudītas ziņojumā. Uh, vienmēr pārbaudiet avotus, ticamību šai informācijai, tā kā to dara arī eh, zinātniskos darbos. Tas eh, būtiski palielinās jūsu ziņojumu vērtība, vērtību. Um, par darba metodi es gribētu jums ieteikt, eh, jums droši vien līdz decembrim tikai ir laiks, būtu labi koordinatoru līmenī saturiski vienoties, ko jūs visu vēlaties tur apskatīt, lai izmeklēšanas gaitā nerastos strīds par to, kā tālāk rīkoties. Tas būtu kontraproduktīvi, tas jums tikai maksātu laiku, kuru jūs nevarat atļauties tērēt nejēdzīgi. Un es gribētu arī ieteikt uh, lai, piemēram, amerikāņu kongresa vai Anglijas parlamenta zinātniskie dienesti tiktu izmantot, jo viņiem ir šie materiāli un pieredze par lietām, uh, kuras jūs um, izmeklēsiet, viņi jau ir sastādījuši šos materiālus. Otrā daļa, kas tad, manuprāt, šeit būtu jānoskaidro? Ešelon izmeklēšanā konstatēja, ka telekomunikācijas uzraudzības jomā uh, um, slepnais dienests uh, dara visu, tiešām visu, kas tehniski ir iespējams, kas, finan kas ir finansējams, ko var atļauties un kas ir valsts interešu uh, ietvaros, kura uh, uzdevumā šis uh, dienests strādā un ko likums atļauj. Mēs nezinām, vai dienesti dara arī kaut ko, ko likums neatļauj, bet ja jau viņi detalizēti uh, Uh, um, tātad, ja jūs paskatīsieties detalizēti, ko drīkst darīt slepenie dienas, tad jūs uzzināsiet, kas pilnīgi droši arī tiek darīts. To es jums varu droši apliecināt. Otrakārt, es gribēju jums ieteikt uh, zinām laiku veltīt, uh, lai saprastu šo tehnisko procesu. Tātad, par komunikācijas uzraudzību, kā tas tiek tehniski darīts, Eh, nepieciešamās iekārtas, kas tur tiek izmantotas, nav eh, vienkārši tāds eh, radio elektronikas pulciņš, tas ir, tas ir profesionāls uzņēmumu ražotas iekārtas, kuras, kur jums varētu arī izskaidrot, ko šīs iekārtas var paveikt. Un ir arī firmas, kas eh, veic datizrādes citās jomās. Varbūt jums būtu labi šādu uzņēmumu ielūgt, lai viņi um, jums izklāstītu, ko ar datizrādes var uh, panākt un iegūt kādus datus. Trešā joma. Un toreiz tas vēl nepastāvēja šī problēma, bet uh, tagad tāda ir. Tas ir fakts, ka NSA lielā apmērā Uh, ir uh, izsniegusi apakšlīgumus uh, apmēram 70% darba veids privātu uzņēmumi viņu uzdevumā. Un tas, kas attiec uz šo darbu drošību un ko mēs redzam pēc Snowden gadījuma, kas attiec uz NSA pašas drošību, tam visam ir sekas. NSA pat uh, nepiedara pašai telefonu, kurus tā lieto. Uh, Un arī šī te noklausīšanās eh, daļa ir nodota privātiem uzņēmiem. Tas var radīt milzīgas problēmas, un šajā izmeklēšanā jums šo aspektu noteikti vajadzētu ņemt vērā. Kurš jums varētu palīdzēt pēc mūsu pieredzes? valdības, eh, arī mūsu pašu valdības, eh, viņiem nebūs nekāds interesi jums palīdzēt. Tieši pretēji, var gadīties, ka jums neteiks patiesību. Mums toreiz, eh, mums toreiz meloja, amerikāņi, briti teica, ka šīs sadarbības nolīgums starp piecām pusēm nepastāv. Tagad ir pieejami slepeni dokumenti par to, ka, protams, bija šāds nolīgums starp piecām pusēm. Ja jūs uh, Nacionālo parlamentu kontrolas institūcijas uh, eh, lūksiet jums palīdzēt, tad konstatēsiet, ka vai nu viņi neko nedrīkst teikt, vai arī, ka viņi nevēlēsies atzīt savas kļūdas vai trūkumus, un patiesībā viņiem nemaz nepatīk, eh, ja kāds no Eiropas Savienības iejaucās viņu lietās. Nu, ar to jums ir jārēķinās, ja vēlties ielūgt kādu uzraudzības komiteju šeit izmeklējošie žurnālisti var būt ļoti noderīgi. Uh, un jums vajadzētu rūpīgi izvērtēt viņu nosūtītās norādes. Rūpīgi tas nozīmē, ka jāpārbauda, vai šīs norādes ir ticamas, ir jāpārbauda, kas tie ir par avotiem, kas tā ir par informāciju, jo izmeklējošie žurnālisti arī ir divi veidi. Pirmie ir īstie, un otrie ir īstenībā šie te radošie žurnālisti. Uh, viņus interesē tikai pārdot uh, savus stāstus, uh, un viņus neinteresē, cik liela daļa patiesības ir šajos stāstos, šajos viņu rakstos. Tātad šajā uh, ziņā arī jūs nedrīkstat visam ticēt, uh, ko jums saka, viss ir jāpārbauda. Nākamais punkts uh, - drošība Eiropas Savienības institūcijās jo ir parādījies arī, ka pārstāvniecība Vašingtonā ir uh, Um, bijusi noklausīšanās objekts. Un arī šeit Briselē ir veikt noklausīšanās. Dargie draugi, valstīm nav draugi, valstīm ir intereses, un ir sabiedrotie šīm interesēm, bet nav draugu. Un tā tas ir. Mums tagad ir svarīgi uh, to ņemt vērā. Jau toreiz mēs kritizējām, ka um, nav uh, pretspiegošana, tātad pretizlūkošana Eiropas Savienībā. Uh, Uh, katrā lielā uzņēmumā tas tiek darīts, tas ir drošības jautājums. Es šeit nerunāju par uh, parlamentu, jo tā ir uh, atvērta institūcija, bet runāju par komisiju un padomi. Man tas nav pieņemami, ka Eiropas Savienības pārstāvniecībai uh, um, Vašingtonā nebija nevienas telpas, kas būtu droša pret noklausīšanos. Citās vēstniecībās, protams, ka ir tādas lietas, jo uh, ir zināms, ka spiegošana notiek pat starp tās augtiem draugiem. Uh, Un pēdējais punkts. Um, gribēju jums piedāvāt um, izskatīt dažādas juridiskās iespējas, vai tās ir savietojums ar Eiropas Savienības likumdošanu, proti kā ar nacionāliem uh, aktiem vismaz varētu aizsargāt nacionālo saziņu. Un ko es ar to domāju? Agrāk bija tā, ja es no vienas valsts uh, vietas nosūtīju e-pastu uz citas valsts uh, e, uh e-pasta e adresi, tad uh, parasti tika izvēlēts īsākais ceļš. Tagad tas tā vairs netiek uh, darīts, tas var iet caur Ķīnu, caur ASV, tas tehniski tiek uh, citādāk uh, regulēts, bet tas nav dabas uh, likums. Mēs varam ar nakulo, nacionālajiem likumiem noteikt, ka nacionālā saziņa iet pa nacionālajiem ceļiem. Protams, ja tā ir saziņa ar citām valstīm vai caur Facebook, tad uh, tas neko nedos, bet nacionālos ietvaros tas var aizsargāt. Uh, Otrakārt, tie, kas uh, maksā uh, fiksēto maksu par zvaniem mēnesī, viņi domā, ka viņu zvani netiek uzskaitīti, bet tā nav. Uh, tas viss tiek uzskaitīts un dati tiek apstrādāti. Un šie dati tiek dzēsti tikai tad, kad tiek konstatēts, ka šim cilvēkam nav jāsastāda rēķins. Un, piemēram, amerikāņu firmas arī bieži vien ir apakšuzņēmēji šādu datu apstrādē, un tad viņiem ir pieeja šiem metadatiem. Tāpēc vajadzētu padomāt, vai rēķinu sastādīšanā arī nevarētu rast risinājums, ka datu apstrāde netiktu uzticēta ārvalstu uzņēmumiem. Un paldies jums par uzmanību. Lūdzu, izrādiet eh, izpratni, bet man tagad ir jādodas tiešām uz lidmašīnu. Paldies. Dank. Paldies. Paldies. Eh, mūsu bijušais kolēģis Šmita kungs, liels jums paldies. Jums tiešām jādodas prom, es saprotu. Now, we turn back to the first. Tagad Mēs atgriežamies pie mūsu sēdes pirmās daļas un atkal uzrunājam Apelbānu kungu, kurš atbildēs uh, uz, uh, uzdotajiem jautājumiem un pēc tam pāriesim pie mūsu sēdes otrās daļas, uh, kurā uzstāsies Kārluš Koeļu un mūsu viesrunātais Kambels. Apelbānu kungs, vārds jums! Paldies! Uh, Es um, ar lielu interesēkošiem ešelonu dosjiem. Un toreiz ne ik viens likumdevējs domāja, ka šādas uh, darbības bija leģitīmas. Bet tagad uh, mēģināšu uh, atbildēt maksimāli īsi. Pirmkārt, šis temats ir ļoti blīvs. Mums Savienotajās valstīs ir tā saucama čeču komiteja, no kuras kur mēs pieprasām no cilvēkiem, kas ir pie, pie varas, konkrēti sniegt atbildes. Un es, piemēram, gribētu gribētu sacīt, ka mūsu rīcībā ir atsevišķi faili, kas ir lasīšanas vērti. Bet jūs pieminējāt Kāds tam ir mērķis? Domāju, ka mērķis ir, kā tas ir izskanējis, izlūkošanas mērķis ir palīdzēt kontrolēt un e, bremzēt ir viens no pamatveidiem, kā tas var palīdzēt politiķiem, bet arī citām grupām gūt, um, gūt kontroli e, piebremzēt publicēšanu, noskaidrot, vai kāds plāno nopludināt kaut ko, vai nu tos var vai nu atbrīvot no darba, vai pakļaut, eh, pakļaut tie, tiesiskām darbībām. Vārdu sakot, visu var kontrolēt. Un tieši tam arī tiek izmantota šīs sistēmas uzraugu. Uh, dzīšana ir totalitārisms, ierobežota uh, Eh, savā apjomā, bet Mēs jau esam redzējuši Eiropā, ka pilnīgi bez uzraudzības ir grūti. Mēs to esam redzējuši ar um, dažādām IBM sistēmām, kas ir palīdzējušas um, gan Francijā, gan Nīderlandē savā laikā, bet um, pieeja varētu būt ļoti atšķirīga. Mēs vismaz zinām savienotajās valstīs, kā uzraudzības sistēma var tikt izmantota pilnīgi visās jomās. Un tālāk atbildot vācu kolēģiem. Kolēģim Fosam kurš uzdeva jautājumu par to, kam tas tiek izmantots. Pilnīgi noteikti var teikt, ka tā ir ekonomiskā spiegošana, tas ir pamatiemesls, savienotās valsts saka, ka tās ar to nedarbojas. Es neesmu pārliecināts, ka tā tas ir tāpat arī. Es nezinu, vai kā to varētu pateikt, vai tas ir bijis taisnība vai nav tā bijis taisnība, bet eh, ticiet eh, man, mēs mēģinam jums palīdzēt Šie, tas, šie pasākumi ir domāti gan militāriem mērķiem, gan politiskai vajāšanai, un kā rast pareizo līdzsvaru. Domāju, ka pirmkārt šeit ir jāsaprot, ka ir vesela boķeta spiegu, kur saka, eh, tiek izma, ka viņi tiek izmantoti, lai mēs eh, nodrošinātu tu paši sev drošību. Piemēram, Vācijā, ko mēs redzam, ka valdība saka Vācijas pilsoņi, Vācijas uzņēmēji, e, tie spēj aizsargāt paši sevi. Un, e, manuprāt, šeit nav pareizais līdzsvars. Ja tīkls pats par sevi nav drošs, ja, jau to, ja tas pēc e, no savas izveidošanas nav drošs, tad ir problēmas ar šo līdzsvaru, un līdzsvars nav pareizs. Mums ir jādomā par to, kā to padarīt droši. Tas ir formāls priekšnosacījums. Alb, deputāts Albrechts pieminēja jautājumu par sadarbību starp aģentūrām. Domāju, ka pastāv masveida sadarbība starp aģentūrām. Un viena lieta ir tā, kas izriet no publiski sacītā, un cita lieta izli, izriet no dokumentiem, tā, vai tas būtu Snowden gadījumā vai ar citiem eh, žurnālistiem. Un 21. gadsimtā mēs varam teikt, ka 20. gadsimtā E, izlūkošanas dienas strādāja savu valstu interesēs e, un pret citu valstu interesēm savukārt 21. E, tās vienkārši sadarbojas savā starpā. Tas ir diezgan briesmīgi un ap 70% es ar interesi to izlasīju pirms pāris dienām, kad tika piedāvāt skaitļi, ka aptuveni 70% informācijas nāk no sadarbības starp aģentūrām ja Jo šeit vairs nav runas par to, vai tā ir Eiropas vai Savienoto valstu valdība piekļūst datiem, bet kas notiek, kad tai piekļūst eh, Ķīnas kompānija. Google gadījumā šķiet, ka eh, ķīnieši varēja piekļūt Google tiešā veidā. Šeit vairs nav runa par to, vai mēs ticam vai neticam Google. Tam izvēle izdarīt var kāds cits. Un š, šajā gadījumā man kabatā ir kriptogrāfiskais telefons, kurš norādīja, ka ir pārtveršanas iespēja šajā ēkā. Tā ir tāda blakus piezīme. Mm, e, vai varbūt tā ir kāda pazīme, bet eh, šo eh, telefonu zvānu nevar eh, pārtvērt. Man ir atšķirīgā enkriptēšanas sistēma, torfons un citas sistēmas, un veidojot drošības sistēmas, kas ir brīvi specificētas, eh, eh, bez eh, aizmugurs durvīm. Ar tā palīdzību es gribu stiprināt demokrātiju, lai mēs varam sarunāties brīvi, bet es kaut ko parādu šeit, kas man ir rokā, kā, kas man ir, jums nav, bet jums arī tādu vajadzētu. Jo kāpēc man tas ir un jums nav? Ar to es gribu teikt, ka ne jau šī konkrētā ierīce, bet kāds prototips, bet ikvienai personai pasaulē jābūt tiesībām mierīgi atbildēt uz telefonu, kāpēc tā tas nenotiek. Un eh, kāpēc izrādās, ka tie, kam jārūpējas par mūsu drošību, padara mūsu dzīvi nedrošu. Piemēram, mobilie telefoni, kas ir paredzēti eksportam, izrādījās, ka tie jau ir aprīkot ar spiegošanas sistēmām. Un ap 52 miljārdiem, gadu, eh, eh, miljārdiem dolāru gadā un kopš eh, 11. septembra notikumiem katru gadu tiek veltīti šiem pasākumiem. Man šķiet, ka ir visai, visai viegli parēķināt, kādas summas ir iztērētas ko, uh, pa visu laiku. Un es, uh, vai šīs valstis, ko es pieminēju spiegošanas sistēmām, e, piecu acu sistēmā savienotās valsts, apvienotā karalista Kanāta un, e, un citas, vai tās palīdz e, vien otrai. Un varu apliecināt, kā notiek informācijas nodošana starp pusēm un iespējams, ka šo jautājumu ir e, nozīmīgi papētīt sīkāk. Varbūt Dangans to darīs mazliet vēlāk. Par ielaušanos Eiropas datoros. Tas notiek e, pilnīgi nenoliedzami. Un tas attiec ne tikai uz datoriem, daudz vairāk tas attiec uz eh, elektrostācijām, slimnīcām un, un um, vēstniecībām un, un, un daudzām citām um, lietām. Kas tad notiek, kad tiek apdraudēta kāda no kontrolas sistēmām? Vai šeit kāds ir ekonomiski atbildīgs, tāpēc tik tiešām iestājas nopietnas sekas, ja mēs par to runājam. Un eh, daudz runāts par hakeriem, bet netiek runāts par, ja ķīnieši ir ielauzušies daudzos datoros, par to tiek runāts, bet par NSA ielaušanos datoros netiek tik daudz runāts un tas varētu būt vēl draudošāk. Tāpat arī ir liela augsta psiholoģiskā cena par to maksājumu. Piemēram, manā sakarā ir izdoti eh, krietni daudz eh, orderu rīkojumu, un ja eh, nebūtu es, ja es arī, kā man norādīja FIBA aģencies, uzzināju par šādu nacionālās drošības vēstuli, tad, tad man bija piekļuvi šādiem datiem. Ja, mē, ja tiek aprakstīts Wikileaks kā terorisms, nē, tas nav terorisms, tas ir žurnālisms. Un jānorāda gan, kā kļūdu pieļāva nevis Wikileaks, bet Guardian Tāpat arī tādā veidā mans vārds noplūda tam, kam nevajag. Taču tas viss nebeidz ar tehnoloģijām. Tas nenozīmē, tas nebeidz ar to, ka notiek ielaušanās manā telefonā, datorā, bet mana. Eh, notiek ielaušanās manā ģimenē, manā dzīvoklī un Tā ir daļa no preses eh, brīvības savienotās valstīs. Eh, aizturēt mani, eh, aizturēt manu īpašumu, man tika liekta piekļuvē advokātam, bet rezultāts tam visam ir tagad, ka es dzīvoju Vācijā, jo labāk ir dzīvot imigrantam Berlīnē nekā pilsonim savienotajās valstīs tas varētu palīdzēt eh, ilustrēt jums situāciju. Mana, tāpat arī mana kaimiene Belri, Berlīnē žurnālisti ir manā situācijā, un viņu eh, vā, darbi runā viņu vārdu vietā. Neviens to mums nesteidzas atgriezties Savienotajās valstīs. Un šī ir nopietna problēma, jo Obama eh, nepieturās eh, pats pie saviem vārdiem par žurnālistu aizsardzību. Un tad, kad, notiek, tad, kad tiek runāts par uzraudzību, mēs redzam, ka notiek pilnīga nesodāmība. cilvēkiem, kuri pat nevienmēr ir ievēlēti, un pilnīga nevērība pret tiem, kuri tiek pakļauti kādām darbībām. Mēs eh, redzam, ka notiek plašas debats par šiem jautājumiem. Un pastāv patiesi fantastiski brīva prese. Neraugoties to, eh, ka ļoti daudz eh, Amerikas izdevumi burtiski uh, dod iz, izlasīt savus eh, rakstus eh, cipa, pirms tie tiek eh, publicēti, šķiet, ka tā notika ar rakstiem par Wikileaks. Un, manuprāt, tas ir pilnīgi aizskaroši. Un sad, strādājot ar Der Spiegel, jūs neredzat šādu veidu sadarbību. Jūs redzat, ka ir cilvēki, kur strādā uh, patiesības interesēs, kuri mēģina informēt un kuri informē par notiekošo, un e, kaut kas, um, ko es, piemēram, nevarētu darīt esot savienotajās valstīs, vismaz nekādā um, nepārāk ilgi. Mēs atkal runājam par mītu, ka tas ir jautājums pēc, de, pēc 11. septembra. Nē. Piemēram, ir pro, programma, ko dēvē Šamera, kur, aicinā, kur aicina ieskatīties, un vēl viena FIB programma, kas ir pretizlūkošanas programma, dēvēta Counter Pro, un aizskaršanas veidi, ko to es esmu izjūtis uz eh, pats savas ādas. Nu, notiek pateicoties šai programmai, un tagad ne tā kā 70. gados. Šī darbība ir pilnīgi legāla, iespējams, kāds ir šos gadījumos pat pamatota. Yeah, like far, far too much for me to actually answer every single other question. So I'll... es eh, nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, tāpēc izteikšos eh, par pāriem ļoti īsti. Tad, kad Obama saka, mums nav jābaidās, es domāju, ka tas ir kā apvainojums jums visiem šajā eh, sēžzālē. Tad, kad viņš saka amerikāņiem, mēs nespiegojam amerikāņus, ko tad, ko tad lai domā pārējie? Un tas uh, ir E, tas liek man justies e, dziļi vīlušamies. Tāpat arī mana pieredze ar e, Wikileaks ir tāda, ka amerikāņiem ir vairāk jābaidās, un iemesls tam ir, kā sistēma represīva, kas dažkārt ir tik, tik visaptvaroša, vienkārši baidoties, ka metadati varētu tikt um, pievienoti um, Eh, pievienota viņu līnija metadatiem. Eh, vai tas, vai šī sistēma tiek izmantota? Eh, vai šī sistēma tiek izmantota un kā interesēs. Esmu, um, um, man ir gadījies uzzināt um, par šādu failu esamību manā sakarā un. Can't see it. I said, but I already did. And they said, well, that's. No, you didn't. Okay. So clearly. Tātad skaidrs ir tas, ka e, kļūdas tiek pieļauts, un vai tās ir apzināts, tas ir labs jautājums, bet kā mēs varam atklāt šo uzraudzību? Uh, ja jums ir lieto, uh, telefons un jūs to lietojat, tad jūs pārtver, un metadati tiek uzglabāti. Uh, un uh, ar apakšuzņēmēju uh, starpniecību jūsu dati bieži vien nokļūst, uh, piemēram, Izrēlas uzņēmumos. Viņiem vispār ir viena alga, ko viņi dara, sastādot rēķinus un tiešām likumdošana, kas aizliegt šādu apakšuzņēmēju nodarbināšanu rēķinu sastādīšanai, varētu būt vērtīga. Uh, Wikileaks spiegu faili trešā versija tika izlaist vakar, un tas turpināsies, un tas parāda, kādas tehnoloģijas pastāv uh, tirgū, kas ir miljārdu vērtībā, kādas iekārts ir tirgū, un uh, Wikileaks pretizlūkošanas nodaļa uh, izmeklēja un konstatēja, ka daudzi uh, mēģināja pārdot uzraudzības eh, iekārtas eh, represīviem režīmiem. Piemēram, es zinu cilvēkus, kas ir žurnālisti Marokā eh, vai Etiopijā un Eģiptē. Tam tas bija paredzēts. Tātad te daudz ko var darīt. Var potenciāli apturēt šādu veidu eksportus un, piemēram, ja kāds hakteru, hakers ierodas šādā valstī un tad eh, viņiem eh, varbūt eh, ir iespēja saņemt kaut kādu taisnīgumu šeit, ja viņi nevar saņemt taisnīgumu savā valstī, tātad var vērsties tiesā Eiropā. Es domāju, ka ir svarīgi par šo privātumu pret drošību, jo privātums taču ir eh, drošības eh, sastāvdaļa. Nevar būt privātums bez privātuma, saka runātājs. Nav tādas, eh, nu tad mēs nevaram pateikt, ka mūsu uh, dati ir privāti, uh, piemēram, NSA pat uh, interesējas par jūsu uh, Uh, partneriem, uh, un tas nav nemaz tik smieklīgi. Es gribētu teikt, ka tas ir cieņas jautājums un uh, brīvības jautājums, un tas viss balstās uz konfidencialitātes un autentiskuma un galvenais piekrišanas koncepcijām, un tas nepastāv nevienā no šiem sistēmām. Uh, Tātad mums piedāvā drošību it kā, bet patiesībā sistēmas ir apzināti vājas un tiek izmantot mūsu dati. Un tas tiešām ir biedējoši varbūt ne Eiropā, jo daudzi izmeklēšanas žurnālisti pārvāc uz šajien, bet daudziem ir problēmas un pētniecība un attīstība Eiropā, lai decentralizētu drošības sistēmas un uh, Uh, mums uh, tā vajadzētu būt tam, tādam pamatnoteikumam, ka drošība ir vajadzīga, un tas nav izņēmuma gadījums. Paldies! Paldies jums! Well, thank you. Well, thank you. Mr. Jacob Applebaum, you certainly made a... Paldies, Applebaum kungs, jūs tiešām uh, ļoti interesanti uzstājāties. Paldies par jūsu drosmi. Un, uh, Pilnīgi noteikti jūs uh, ļoti atklāti runājāt, uh, atvērti, un uh, jūsu teiktais mums noteikti noderēs turpmākajā darbā. Paldies, ka ieradāties un ka sniedzāt mums savu liecību, kā aizstāvējāt vērtības, kas arī mums ir ļoti svarīgas. Paldies, un tagad pāriesim. Jā, es redzu, ka mēs esam iekavējušies. Pāriesim pie otrās daļas par ešalonu um, novērošanas sistēmas ziņojumu. Došu vārdu mūsu kolēģim Karlo Kolēļo vispirms un žurnālistam Daunganam Kambelam, kur mēs sirsnīgi sveicam pie mums un došu viņam vārdu kā otriem. Paldies! Thank you, Chair! Paldies, priekšsēdētāji! Es izteikšos diezgan īsi, jo mums nav daudz laika un būs man arī citas iespējas izteikties. Kembelkungam uh, droši vien nebūs cits iespējas izteikties, un tāpēc es domāju, ka būtu interesantāk uzklausīt viņu. Četras idejas. Pirmkārt, bija diezgan vienkārši vadīt ešalonu komiteju, jo mēs varējām rēķināties ar Kembela kungu, ar viņu izmeklēšanu, uz to balstīties, un mums bija lielisks referents Gerhards Šmits, kas um, iepriekš uzstājās. Otrkārt, mēs, um, ka ešalona pastāv. Tas nozīmē, uh, kad ko šodien kāds uh, runā par šīm piecām acīm, Amerika, apvienotā karalista Kanāda un Jaunzēlanda un Austrālija, viņiem ir globāls tīkls, viņi uh, vāc datus un dalās ar tiem. Treškārt, mēs pierādījām, ka pēc eh, Berlīnas mūra krišanas un augstā kara beigām starp Padomu Savienību un ASV, ASV pārorientēja savu spiegu tīklu no militāriem mērķiem uz civiliem un uzņēmējdarbības mērķiem. Un ir skaidrs, ka viņi to tātad, ka viņi veica ekonomisko spiegošanu un ko dara joprojām. Tas nav pieņēmums, tas ir pierādīts fakts. Kad bijām Vašingtonā, runājām ar Džēms Volsai, kurš ir bijušais CIP direktors, un viņš, jebkurā gadījumā 23. martā 2000. gadā, to rakstīja arī Wall Street Journal rakstā, kuru sauca Kāpēc Amerika spiego uh, pret saviem sabiedrotajiem. Raksta nosaukums nebija, vai spiegošana notiek, bet um, nosaukums bija, kāpēc Amerika izspiego savus sabiedrotos. Un tas arī bija galvenais temats interesantajā sarunai ar viņu. Un viņam ir vairāki iemesli, par e, tiem nerunās detalizēti, viņš to visu izklāsta šajā rakstā. Tas ir e, parlamenta arhīvos pieejams, Sešlon komitejas arhīvos, un e, nu, tur ir arī mūsu sarunas izklāsts. Un kāda ir atšķirība starp 2000. gadu un, gadu, un tagad, šobrīd? Kā jau Kembelkungs noteikti to pastāstīs, Toreiz ešalon tīkls uh, varēja pārtvert uh, uh, radiosignāls, faksus, ēpastus, e telefonu zvanus un tā tālāk. Bet toreiz bija tāds kā piesardzība, spiegojot savā teritorijā. Proti, ja Amerikas spiegiem bija jāizspiego savu pilsoņu, tad viņi uh, lūdza Britu kolēģiem, uh, un ja Briti negribēja pārtvert saziņas datus savā valstī, tad viņi lūdza saviem Amerikas kolēģiem to darīt, un Kembelkungs uh, savāca ļoti daudz pierādījumus par uh, šādu sadarbību, un mūsu komiteja arī savāc pierādījumus par šo sadarbību. Šobrīd man uh, neliekas, ka tas ir uh, jādara, jo man ir sajūta, ka uh, uh, slepenie dienesti spiego savās teritorijā un arī dalās ar šo informāciju par saviem pilsoņiem ar citiem slepenajiem dienestiem. Un tas ir tas, par ko mēs pirms dažām minūtēm runājām. Uh, datu apmaiņa starp uh, slepenajiem dienestiem, bez jebkādas kontrolas. Pēdējais jautājums, ko gribu uh, pieminēt, un ar to arī beigšu, vai mums uh, izdevās pierādīt visu 2000. gadā? Ja tas tā bija, kāpēc mēs neko nedarījām, lai to apturētu? Un tur ir skaidra atbilde. Parlaments uh, apstiprināja ešalonu ziņojumu, divus mēnešus pirms 11. Eh, septembra terora akta. Un pēc tam eh, bija pilnīgi mainījusies eh, vide, tāda emocionāla solidaritāte bija ar mūsu amerikāņu sabiedrotajiem, un neviens toreiz negribēja likt uz galda šos pierādījumus un šīs atklāsmes par šo uh, spiegošanas aktivitāšu esamību. Un pat ar tiem pierādījumiem, kas mums bija, proti, ka uh, visi spiegoja pret saviem sabiedrotiem, neviens negribēja par to runāt un likt to uz galda. Tātad es domāju, ka mēs varam teikt, ka 9. tātad 11. septembra uh, terorakti ne tikai mainīja uh, uh veidu, kā tiek uh, skatīt šādi e, datu pārkāpumu, datu aizsardzības pārkāpumu gadījumu, bet uh, tas arī uh, bija pēdējais, uh, tas arī bija punkts ešalona ziņojumam Eiropas parlamentā, jo nekāda pēcdarba, uh, nekāds pēcdarbs nesakoja. Un tāpēc tagad, kad mēs runājam par prizmu, man ir tāds, uh, tāda sajūta, ka tas viss jau ir bijis, kā deja vu. Uh, Uh, viss toreiz jau tika apspriests. Protams, ir atšķirības, lielākā atšķirība, manuprāt, ir uh, tehnoloģija attīstības līmenis, un es uh, ļoti labi saprotu, kāpēc pēdējais runātājs mums pirms divām dienām, pirms divām, divām stundām teica, ka ešalon bija um, bērnu šļupstis salīdzinājumā ar prizmu. Un, um, Runājot par šiem datiem, par metadatiem, ko viņš runāja, es domāju, tas mums ir skaidrs. Uh, Tie arī bija tie punkti, kurus gribēju pieminēt. Un uh, Indveldes kundzes uh, vietā es tagad varētu dot vārdu Kembel kungam. Chairman, ah, uh, Chairman and uh, colleagues. Uh, Priekšsēdētāji kolēģi, domāju, ka tā ir ironija, taču ir pagājuši tieši 12 gadi, 2001. gada 5. septembrī 44 rekomendācijas par Šmita ziņojumu, kas tika pieņemts vienbalsīgi parlamentā, ir tagad šie gadi um, pagājuši un pēc Ņujorkas eh, uzbrukumiem teroristiem ir izdevies nodarīt tik daudz ļaunumu mūsu pilsoniskajām brīvībām, mūsu pilsoniskajām tiesībām. Bet eh, pat pirms 11. septembra uzbrukumiem eh, desmitgadē kad tika noslēgti no, nolīgumi starp apvienotiem karalistiem un tā valstīm citām angļu valodā runājošo valstu eh, struktūrām. Un, kad mēs to atklājām, pat izrādījās, ka apvienotās karaliste ir E, izveidojusi pārtvēršanas iekārtas Anglijas e, dienvida e, ziemeļrietumos, lai uztver, pārtvertu ne tikai metadatus. Bija tornis, kas um, varēja uztvert radioviļņus un iekārtas datu apstrādē. Dažkārt um, tika radītas lietas, kas ar acī redzamas, kā piemēram satelīti, izsekošanas stācijas, bet šobrīd, piemēram, mēs redzam e, GCHK interneta attālinātās apstrādes centrus sākotnēji satelīti šķīvi bija ļoti acīm redzami norādīja uz, bija vērsti uz daļu no ešalonu sistēmas, bet augšējā kreisajā stūrī jūs redzat daļu no tā, par ko tik plaši runāja Snowdens. Tāpat atklājumi par to, kad amerikāņu tehniķis eh, iesniedza plānus un attēlus, kā optiskie kabeļi tiek iestrādāti internetdatu uztveršanai, eh, lai pārtvērtu savienoto valstu rietumu krasta trafiku. Tas ir dokumentēts, bet patiesībā tikai 2008. gadā, kad viens britu žurnālists uzzināja eh, par tā saucamo internetu projektu veidošanu un kas e, pamazām ir pārveidojies temporu projektā ar ļoti daudzām citām stacijām, kas ir piesaistītas. Ešalona sistēma pati par sevi ir e, tikai mainījusi nosaukumu un uh, E, kļuvusi plašāka. To sauc par formsatu, un šis ir viens no Snowdena attēliem, pirmoreiz publicēts Brazīlijā, kur jūs redzat visas ešalons stācijas, kā tas izveidots pasaulē. E, tā skaitā Vācijas stācija, jaunas stācijas Indijā, Taizemē, Kenijā, Brazīlijā. Un šo sistēmu pārvalda vai nu savienotās valsts vai apvienotā karalista. Omāna sistēma, piemēram, aptver vidējos austrumus. Bet tā ir tikai neliela daļa, un mēs zinām tagad, cik neliels bija ešelons salīdzinājumā ar to, kas nāca vēlāk līdz ar tehnisko attīstību pēc eh, lēmumu, eh, pēc ziņojuma, ko mēs pieņemam 2001. gadā. Atvainojos, saka runātājs, eh, attēli pārlec nepareizi. come off Snowden's map, but you will find the very same station in Japan, an echelon station on the, the back. That's it. Ja This is the echelon report which I did for the committee. Daļa no echelon stācijas uh, Japānā. Vēl vairākas stācijas savienotajās valstīs, bet būtiski ir saprast dažādos, um, dažādās uztvers uh, vietas, kas ir integrētas internet sistēmā viscaur uz planētas. Tu šo sistēmu jau pieminēja Džekobs um, apelbāms un to sauc par ekskīskoru. E, tā uzkrāja um, datus un aptvēra pilnīgi visu Eh, šajā sistēmā ir eh, tiek izmantoti neskaidri kodi vien, eh, tā sastāv no vairāk vairākiem saitiem. Viens no tiem ir ar fonsait vārdu, viens ar SSO, tas ir standarta nosaukums, ko aģentūra izmanto, lai piekļūtu komerciālajiem kabļiem, optikai, optiskajiem eh, kabeļiem vai dažkārt arī telefonu tīkliem. Un trešais tiek dēvēts par F seši, tā būtu kā Nacionālās drošības aģentūras nodaļa, kas ir īpašs uzkrāšanas dienests, kur, kas pārvalda uh, uztveršanas centrus apvieno, savienoto valstu uh, vēstniecībās viscaur pasaulē. Uh, šīs sistēmas uh, būtiska uh, pazīme ir piekļūt optiskajiem kabeļiem un zemjūras uh, kabeļiem. Apvienotā karaliste šeit ir ar ļoti nozīmīgu lomu. Bet aptuveni uz 2010. gadu tikai daļa no lielākajiem eh, kabeļiem, kas eh, nonāk, zemjūras kabeļiem, kas nonāk līdz eh, apvienotai karalistei, tika pievienot sistēmai. Bet vai nu pievienošanās tālāk notiks no kabeļu termināla punktiem vai arī ar kabeļu Eh, kompāniju piekrišanu tiek pievienoti papildus eh, optiskie kabeļi, vai arī tiek iestrādāti uh, slepeni kabeļi šajos esošajos kabeļos. Un tas varētu būt pārsteigums parlamentam un Eiropas Savienībai, jo jaunām uh, Eh, organizācija ir pievienojusi tā saucamajām piecamajām acīm un saskaņā ar dokumentiem to sauc par lielāko partneri GCHQ ārpus angļu valodas, eh, angļu valodā runāšām valstīm un tā ir Zviedrija. Eh, tā saucamā Forsvārerāts Radio Amstauts, kura ir arī palīdzējusi pieņemt jaunus interneta likums, lai gūtu piekļuvi zemjūras kabeļiem. Uh, Šeit attēlā jūs redzat vienu no uh, eh, FRA eh, satelītu pārtveres stāciju pie Gēteborgas. Un svarīgums šai organizācijai ir tas, ka tā var piekļūt kabeļiem, kur citi nē. Tādējādi globālā uzraudzības sistēma izplatās eh, Eh, Eiropas Savienībā ne tikai ar manas valsts dalību, bet mēs redzam, ka aktīvi piedalās vēl viena dalībvalsts Zviedrija. Un šeit sadarbība izskatās ļoti daudzveidīga, pat ja to tas netiek pamanīts. Eh, sekret, citi slepeni kodēti nosaukumi tiek izmantoti, lai slēptu dalībnieks apvienotajā karalistē savienotajās valstīs, un tad, kad notiek kāda pieslēgšanās kādam kabelim, tam tiek piešķirts savs slepenais nosaukums. E, tādā veidā, kā jau iepriekšējie runātāji pieminēja visaptverošu planētas e, uzraudzības tīklu, tā, tāds ir praktiski izveidots, un mums ir e, Un šobrīd ir iespēja izsekot pilnīgi visam trafikam. Šajā attēlā jūs redzat vēl vienu uzkrāšanas centru, uh, kas atrodas sarkanās jūras reģionā ar papildus kapacitātēm. Pilsētvides um, uzkrāšanas um, dienesti visbiežāk notiek savienoto valstu vēstniecībās. Un tas uh, notiek līdzīgi tām struktūrām, kādas bija izveidots Anglijā ar augsti, liela augstumā izbūvētiem eh, paneļiem. Un šeit attēlā jūs redzat savienoto valstu vēstniecības ēku Ženēvā, kas ir ļoti labi redzam, un ejotai garām jūs redzat cik savāda sistēmā no paneļiem sastāvoša atrodas ēkas augšdaļā iespējams, kā Edvards Snowdens eh, strādāja pirms vairākiem gadiem taisni šādā pārtvēršanas iekārtā. Līdzīgas iekārtas jūs redzat Nikozijā, Kiprā un līdzsvaram tas pats uh, dar, uh, ir spēkā Krievijas uh, federācijas uh, vēstniecības ēkām. Uh, Savienoto valstu vēstniecību Briselē, kur mēs praktiski redzam izskatās ļoti nevainīga, bet eh, palūkojoties no augšas, jūs redzat pie, pievienotu uh, virsstruktūru, kuru mēs nemaz no zemes neredzam. Tādējādi jums ir redzamas šīs integrētās kapacitātes, kas uh, veido uh, uzkrāšanas sistēmu. 2001. gadā bija viena šāda sistēma, un šobrīd ir tādas piecas, kas vienal, eh, vienlaicīgi spēj uzkrāt datus gan no satelītiem, gan no datorpājas, gan no kabeļiem, izmantojot to, ko mēs dēvējam vienkāršā valodā par hakingu, jeb ielošanos eh, datortīklos. Jeb arī uh, dēvējam to par datoru eh, tīklu eksploatāciju. Un ļoti plaši tiek izmantot prisma sistēma, eh, kas eh, izveido datu bāzi, kur var piekļūt, kurai var piekļūt tiesības sargājošās struktūras tiem, kuram uh, Eh, kuriem ir laiks eh, papētīt eh, sēkāk šo jautājumu, tie redzēs, kā pie prizmas NSA, FIB un citas struktūras ir pievienojušās. Um, E, pilnīgi ne viss, ko mēs būtu gribējuši zināt, ir iekļauts Snowden papīros. Maz mēs zinām par satelītu ietekmi uz mūsu civilo un e, komerciālo e, saziņu. Bet no satelītiem notiek ļoti cieša uzraudzība un tiek aizpildīts tās plaisas informācijas uzkrašanā, ko nevar aizpildīt citā veidā. Tā protams, ir vēl jomas, kurās vēl ielaušanās nav notikusi. Kas ir noticis šo 12 gadu laikā, kopš 2001. gada ir? Ir tādi, ka risks no masveida datu uzkrāšanas ir aizvien pieaudzis un datu uzkrāšanas nozīme vēl aizvien netiek pietiekami izprasta no tiem, kas stāv ārpus, um, ārpus uh, sistēmām, kas strādā ar interneta tehnoloģijām. Un kopīgā ietekme vēl nevar būt uh, izvērtēta. Ir elpu pilnīgi aizraujoši redzēt, kā tiek meklēts iemesls, lai uzkrāt jebkura veida informāciju. Un, uh, Ja mēs runājam par hakeriem, tad šī praksa ir ļoti sena, bet tās apjoms, eh, apjoms kādā tas ir, eh, kādus tas ir piemē, eh, pieņēmis, ir pavisam nesens. Tāpat arī apvienoto, savienoto valstu konstitūcija ir bijusi ļoti rūpīgi interpretēta. Un visa operatoru pilnvars paliek negrozīts, ja tās tiek vērstas pret mums bez ierobežojumiem. Tāpat citas sistēmas šķiet nedarbojās pret tiem, kas ir savienoto valstu pilsoņi, savienoto valstu NVO līdz ar valdības iestādēm lēnām Eh, atzina universālo cilvēku tiesību eh, principus eh, un arī jūsu pašu komiteja šķiet aicināja Savienotās valsts parakstīt papildu protokolu cilvēktiesībām, bet tas nenotika. Tāpat arī mēs esam dzirdējuši to, cik informācijas tiek izmantots tiesību sargāšanas eh, procesās. Un eh, saskaņā ar noteiktajiem standartiem tiek mēģināts to noturēt kādu eh, līdzsvaru. Un kas tiek izmantotas eh, tiesību sargāšanas ietvaros. Un eh, viss satriecošākais aspekts tam visam, manuprāt, ir tad, kad mēs palūkojamies atpakaļ. Ešalons iesākās praktiski 1968. Eh, gadā. Pagāja laiks, līdz parlaments sāka interesēties par to, Bet vēl toreiz eh, par, eh, datori bija visai primitīvi. Eh, bija sistēma, kur tika dēvēta kā dikšnerija, jeb vārtnīca, kas bija visai nefunkcionāla salīdzinot ar esošiem rīkiem. Taču visatriecošākais ir tas, kā pamatojums ikvienu datu uzkrāšanai bez jebkādām iepriekšējām aizdomām, vai tiesas tiek pamatots ta, ar darbu, kas tiek veikts automatizētos vai robotiskos procesos. Un šķiet, ka caur tehnoloģijām tiek uzskatīts par drošu uzdot privātās dzīves uzraudzību robotiem. kuri strādā cilvēka aģentu vietā. Tas ir jaunums vēsturē. Un domāju, ka šo jautājumu mēs mēģināsim vismaz apvienotajā karalistē izprast labāk. Un man gala piezīme ir tāda, jo, manuprāt, mēs nepārliecināsimies atvienot visus optiskos skabeļus. Un jāatzīst, ka ir bijuši gadījumi, ka tas ir palīdzējis tik galā, galā ar terorismu. Taču, ja kaut kas pēdējo trīs mēnešu laikā ir pierādīts, tad Vissvarīgākais, ko var demokrātiskajā sabiedrībā darīt, ir informēt sabiedrību, un vislabākais, ko, manuprāt, Eiropa varētu darīt, būtu apsveikt Edvardu Snowdenu kā dot patvērumu Edvardam Snowdenam, kurš vislabāk mūs informēja par to. Lielas paldies par šo dē, um, prezentāciju, kas pat ir nedaudz mm, uzdem depresiju. Un, praktiski viņi zina visu, ko mēs daram, un divi studenti iz, izdara uh, spiedienu uz visu šo mm, sistēmu. Tas uh, nav īpaši iedrošinoši. Kolēģi, mums ir atlikušas desmit minūtes. Mēs uh, bijām pat apsteiguši darba kārtību sākotnēji. Un tagad es vēlētos aicināt Klodu Moreisu izteikt noslēdzošās piezīmes, varbūt. Mēs varētu uzklausīt divu, trīs minūšu uzstāšanos no ēnu referentiem, ja viņi to vēlētos. Vai jūs tam piekristu, Klod? Tātad viena minūtes uzstāšanās ānu eh, referentiem, kas to vēlēsies. Aksel. Um, need, eh? Tikai, ja jūs vēlaties, ja? Um, Carlos, tu hattest ja... Carlos, um, tu teici, tu runāji par uh, uh šo ziņojumu. kāpēc nebija nekādu seku uh, ešalonu ziņojumam. Cik es atceros ešalonu ziņojumu, tur bija arī ļoti daudz juridisku grūtību vispār Eiropas līmenī kaut ko darīt, kaut, ko, kaut kā rīkoties. Man nešķiet, ka tas būtu pārāk mainījies šobrīd, bet es gribētu uzklausīt tavu viedokli par to pavisam īsi vēl. Paldies! Paldies, ka tik īsi izteicāties, Jan. Jans Albrechts. Jā, paldies! ļoti interesantas piezīmes. Es ceru, ka visa šī informācija uh, tiks pamanīta, ka to pamanīs pilsoņi, jo man ir iespējas, uh, ka, uh, ja tas palikt šajā telpā, ar to būtu par maz. Tikai viens jautājums par uh, ekskisko sistēmu. Kembelkungam. Vai jūs varētu pateikt, kurām valstīm ir pieeja šai sistēmai un kādā kontekstā tās lieto ešalonu programmu un tempora un prizmu programmu? Tas man nebija īsti skaidrs, kā viņi uh, lieto šo sistēmu. Un pēdējais Kornēlijā Ernsta. Vienu minūtu, lūdzu. Jā, paldies. Nu, nav diezko iedrošinoši, ja dienas beigās ir jādzird šī prezentācija par to, kā tas ir attīstījies, salīdzinot ešalonu lietu ar šo brīdi. Man ir tikai viens jautājums. Kas ir tas, ko jūs gribētu mums, kā deputātiem, teikt? Uh, tiem, kas ir šajā komitejā, un tagad esam šī lielā jautājuma priekšā, runājot par uh, izmeklēšanas metodi, uh, un arī no savas pieredzes, ko jūs guvāt toreiz komitejā, kā jūs, kādu padomu jūs mums dotu. Paldies, un tad tagad došu vārdu Kembēla kungam, lai viņš pavisam īsi var atbildēt uz šiem trim jautājumiem, un tad uh, uh, noslēguma piezīmes. Lūdzu. Um, I think I've... Es domāju, ka man vajadzētu atbildēt tikai uz uh, Obrecht kungu jautājumu par ekskeisko. Uh, Ekskisko ņem datus no ešalona sistēmas, un tas bija redzams arī slaidā. Tātad, ja satelīti pārtver interneta uh, datus, tad tas ir uzkrāts sistēmā. Ekskisko sistēma ir amerikāņu sistēma, bet Lielbritānijā ir sava sistēma uh, saistīta ar Tempora projektu, un šķiet, ka tā darbojas apmēram tāpat, kā to var arī sagaidīt. Aprīkojums tika iepirkts no amerikāņu uzņēmumiem, tātad tas ir loģiski. Un mēs zinām, ka tās ir integrētas datubāzes, mēs zinām, ka BNSA, ka NSA lietoja Britu datubāzi, bāzi, Ekskisko uh, karta ir publiskota, un tajā jūs redzēsiet daudz valsts ar sarkaniem punktiem, bet es uh, to interpretēju, tā ir mana interpretācija, ka tās ir ASV vēstniecības dažādās uh, valstīs, uh, kurā um, ir analītiskās uh, kapacitātes, kas izmanto ekskisko sistēmu. Uh, Eh, pieejamība šai sistēmai ārpus šīm piecu acu valstīm nav dokumentēta, kas tagad ir zināms no Snowden dokumentiem. Lielas valstis, eh, kam varētu būt pieejams Kisko, ir Indija, Izrēla, Zviedrija un Francija. Tās visas ir spekulācijas eh, no dokumentiem, atklāsmēm, bet es domāju, ka jūs varat pieņemt, ka e, šī sistēma pilnībā tiek lietota šo piecu valstu starpā un daļai varbūt ir pieejama arī ārpus šīm valstīm. Un uh, tagad tiek atslapenotas lietas ASV, daudz paziņojumi ir atslapenoti un uh, NSA um, mērķi definējums arī uh, ir uh, parādījies un ir uh, dažādi sadarbības uh, nolīgumi ar, piemēram, 30 valstīm, tad 30 valstīm varētu būt pieeja šai sistēmai. Paldies! Divi atlikušie jautājumi par uh, politiskiem un juridiskiem aspektiem atliek Koeljo kungam. Lielas paldies! daži no šiem jautājumiem ir ārpus kopienas likumdošanas, bet mums kā parlamentam ir tiesības izteikt ieteikumus un uh, nosaukt vainīgos vārdos, ko esam darījuši arī pagātnē, un, manuprāt, to mums vajadzētu vismaz daļai darīt atkal. Mēs varam ieteikums uh, teikt arī ASV, proti, lai viņi paraksta zināmas starptautiskas konvencijas līdz uh, šim, kuras nav parakstījuši. Mēs varam arī kaut ko teikt Eiropas padomēji, ANO, tas viss nav mūsu kompetencija, bet mēs varam prasīt, lūgt. Uh, ja mēs prasām uh, organizācijas aizsargāt mūsu saziņu, um, lai īstenotu pretspiegošanas pasākumus, lai aizsargātu sāziņus starp Eiropas parlamentu komisiju un mūsām delegācijām Uh, visā pasaulē. Tie ir ieteikumi, tie ir uh, tātad tikai ieteikumi. Mēs nevaram uh, pieņemt nekādas likumus. Mums nav juridiskas kompetences pieņemt likumus, bet mums ir politiskas kompetences izteikt ieteikumus. Un kas attiecas uz uh, ieteikumiem, es iesaku apskatīt šos 44 ieteikumus. Daudz no tiem ir novecojuši, dažiem tagad vairs nav jēgas, bet lielākā daļa uh, patiesībā joprojām ir aktuāli. Tos varam atkal apstiprināt, un tas ir uh, neticami, ka tik daudz gadus vēlāk, tik daudz no mūsu ieteikumiem joprojām ir aktuāli. Un to vajadzētu izmantot. Liels paldies, un tādējādi noslēdzam šo sesiju. Šodien, manuprāt, galvenokārt apspriedām trīs galvenos jautājumus - ietekmi uz presas brīvību un vārda brīvību, demokrātiskā kontrole par e, izlūkdienestiem, slepeniem dienestiem un mācības, kas no tā jāgūst, e, mācības, kas jāgūst no ešalona komitejas darba. Un tagad vārds Klodam Raesam, mūsu referentam e, noslēguma piezīmēm. Paldies, Sofija, es zinu, ka esam jau iekavējuši, negribu pārbaudīt neviena pacietību, sakot garu noslēgumu runu, bet gribēju vienkārši uh, Uh, uzsvērt uh, tātad un izmantot to, ka tik daudz cilvēku mūsu uzklausa uh, tiešsaistē internetā. Un es neuzdevu jautājumus tātad ešalona jautājumā. Pirmkārt, procedurālie jautājumi. Šī ir pirmā izmeklēšana šāda veida. Un uh, Eh, gribu dot laika grafiku visiem, kas klausās. Šī būs četru mēnešu izmeklēšana. Ešalon gadījumā tas bija uh, vesels gads, cip uh, pārlidojumu izmeklēšana. Tā arī bija ilgāka un tie bija uh, sarežģīti uzdevumi, bet šis ir visgrūtākais uzdevums, jo tas ir jāizskat četros mēnešos. Uh, 2014. gada janvārī būs balsojums plenārsēdē un decembrī būs balsojums komitejā. Tātad no vienas puses mums ir ļoti ambiciozs uh, laika grafiks, ēnu referentiem šeit, bet mums ir jābūt arī realistiskiem. Mums uh, ir jāapzinās, cik ambiciozs ir mūsu uzdevums. Šeit ir zināms paradoks, bet uh, es domāju, ka mēs šajā pirmajā sesijā konstatējam, ka mums ir ļoti kvalitatīvs ieguldījums no mūsu uh, Uh, partneriem, un um, kvalitatīvi jautājumi tika uzdoti. Un mums vajadzētu arī tādā ambiciozā veidā strādāt. Uh, preses brīvības jautājumi un uh, no ešalona gūtās mācības, mums vajadzētu no tā visa iedvesmoties. Ešalona jautājums netika turpināts tikai tāpēc, ka bija 11. septembris bet uh, es domāju, ka mums ir jāstrādā kopā, jāsādā objektīvi un uh, jāizdara secinājumi no tā, ko šodien dzirdējām un no mācībām, kuras guvām no ešalona izmeklēšanas. Es uh, neizteikšu šodien šos secinājumus, bet gribu pateikt, ka es daudz ambiciozāk rādos uz šiem četriem mēnešiem un uh, netik nomākts, kā Sofija minēja. Tātad es domāju, ka turpmākajos četros mēnešos uh, mums varbūt nebūs uh, visi empiriskie pierādījumi, bet es domāju, ka šajā izmeklēšanā mēs tik un tā varam daudz sasniegt, ja uh, darbosimies tikpat konsekventi kā šodien, tikpat kvalitatīvi uzdodot jautājumus uh, ielūgtiem viesiem. Un ja mēs uh, ņemsim vērā to, ko tikko dzirdējām par ešalonu, proti, ka bija ieteikumi, kas netika ieviesti, uh, Uh, uh, ārēju apstākļu dēļ. Tas, manuprāt, bija izšķirošais uh, punkts, ko dzirdējām pēdējās minūtēs. Tas arī viss priekšsēdātais kundze noslēgumā. Es ceru, ka um, cilvēki sekos uh, mūsu darbam. Nākamā sanāksme būs nākamreiz Strasbūrē, būs vairāk kā 15 sanāksmes. Šis pasākums uh, tiek. Uh, Uh, translēts internetā, un uh, šajā izmeklēšanā mēs ievērosim uh, pilnīgi caurskatāmību, visi protokoli būs pieejami, viss būs ļoti atvērti. Es domāju, ka tā to cilvēki arī sagaida šādā izmeklēšanā. Paldies visiem, kas šodien palīdzēja mūsu darbā, un paldies priekšādātājs kundze. Liels paldies! Ar to arī varam noslēgt šo sanāksmi. Kā Klots Marais jau teica, nākamā izmeklēšanas sanāksme būs uh, ceturtdien Strasbūrā, nākamnedēļ desmitos. Paldies par ierašanos!